Right, good afternoon everyone. For those of you weren't... Labdien, dāmas un kungi! Labdien tiem, kas nebija kopīgajā sēdē ar Liba komiteju. Mēs nobalsojām pār pirmo darbu kārtības punktu, kur vajadzēja izskatīt šajā apvienotajā sanāksmē ar Liba. Viens paziņojums darba kārtībā ir paredzēts balsojums pulksten 14.45 Balsojums notiks pašā mūsu sēdes beiga. Beigās pulkstens 17.45 būs balsojums. Ne agrāk. Lūdzu informējiet savas politiskās grupas par to, ka balsojums nenotiks ātrāk. Vai darbkārtības projekts jums ir pieņemams ar šo nelielo izmaiņu? Paldies. Protokols par iepriekšējo sēdi jums ir izdalīts, ja nav nekāda iebilduma, tad uzskatīsim arī to par pieņemtu. Šī sēde tiek raidīta internetā. Mm. Runājot par veselības riskiem uh, frizieru sektorā, Beres skundze ir uzrakstījusi vēstuli Andoru kungam. Uh, ar jautājumu saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbības 155. punktu ir nepieciešami noteikumi attiecībā uz frizieru veselības risku novēršanu. Komisārs informē Bereses kundzi, ka ir panākta vienošanās tikai mutiski pagaidām sociālo partneru vidū, un to, tā, tā nav ratificēta pagaidām vēl. Vēl viens paziņojums no manas puses. 1. decembrī tikās EPSCO un padomu panāca vispārējo nostāju attiecībā uz sociālo drošības sistēmu koordinēšanu, bet padomu nepanāca politisku vienošanos par krīzes atkāpes izmantošanu Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondā. Nākamais paziņojums - nodaļas vadītāja atkāpšanās no amata. Šī ir pēdējā sēde, kad Panas Konstantinopolu ir nodaļas vadītājs mūsu komitejā. 2012. gadā viņš sāk strādāt IMCO komitejā. Gribu atgādināt, ka pēc šīs sēdes pulksten 6.30 mēs jūs aicinām uz kokteili. Es gribētu pateikties Panasam par visu to, ko viņš ir izdarījis šajā komitejā. Vienmēr, kad es esmu vadījusi šīs sēdes, viņš man ir atbalstījis un palīdzējis man vienkārši lieliskā veidā tas darbs, ko mēs veicam šajā komitejā, nebūtu iespējams bez panusa. Viņš ir tāds kā piemērs cilvēkam, kurš ir ārkārtīgi lojāls, liberāls, nekad nav uh, ar kaut kādiem aizspriedumiem, vienmēr ir sniedz savu atbalstu visām politiskajām grupām un ņēmis vērā visu pušu pārstāvis, nekādā gadījumā neuzstājot, ka viņa politiskie uh, Uh, uzskati būtu svarīgāk par citiem. Es gribētu pateikties Panusam. Jūs zinat, ka arī es uh, nebūšu vairs šīs komitejas vadītāja no janvāra, un tādēļ man tevis tik ļoti nepietrūks kā citiem varbūt. Es aizkundzēdošu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! Vai jūs pareizi teicāt, ka mēs balsosim pulksten 17.45? Darba kārtībā ir rakstīts 16.45. Man ir iebildes, ja mēs pārcelsim balsošanu par vienu stundu vēlāk. Darba kārtība mums tika ļoti agri iesniegta, un mēs rēķināmies ar to, ka jābalso 16.45. Priekšsēdētāji, tieši tāpēc tas bija darba kārtības projekts un nevis galīgais darba kārtības projekts. Eh, šajā projektā es ierosinu izmaiņas un jautāju, vai eh, jums tas ir pieņemami. Vai kādam ir iebildes pret balsošanu 17.45. Viena balss zālē protestē. Vai vairums deputātu ir pār darba kārtības grozīšanu, lai balsošana notiktu 17.45, nevis 16.45, kā sākotnē bija paredzēts? Jeb jūs gribat protestēt tāpat kā Saiskundze? Darba kārtībā ir teikts 16.45. Jūs gribat pārcelt balsošanu par stundu vēl? Priekšādā tajā pilnīgi pareizi. Tāds ierosinājums ir, un es gribu dzirdēt koordinātoru viedokli par to. Es uh, iešu to ceļu, ko atbalstīs vairākums. Oriana kungs, lūdzu. Oh. Igen, nem hiszem, hogy újdonságot fogok mondani, általában azon az állásponton vagyunk, hogy igyekezzünk tartani. Priekšsēdētāja kundze, man nekas daudz nav sakām šajā jautājumā, bet es uzskatu, ka mums vajadzētu paturēt spēkā darba kārtības projektā paredzēto laiku, jo visi deputāti ļoti aizņemti, viņi piedalās vairākās sēdēs šo pēcpusdienu. Eh, pārējot no vienas zāles citā, un tādēļ ir ļoti svarīgi ievērot sākotnēji paredzēto plānu. Gribētu aicināt priekšsēdētāju ievērot sākotnējo projektu. Bet ja vairums deputātu gribēs ieviest izmaiņas, tad lūdzu es pieslēšos vairākumam. Satsovīkungs, vai jūs apmierin šīs pārmaiņas? Priekšsēdētājs kundzes, skatoties darba kārtībā, redzu, ka. Kā ir ļoti daudz punktu tajā šīs pēcpusdienas sēdē. Manuprāt, balsojumam būtu jānotiek tad, kad būsim apsprieduši visus aspriežamos punktus. Neatkarīgi no tā, cik būs pulkstens tad. Man liekas, ka jūs pieņēmāt lēmumu balsot vēlāk, pamatoties uz to, ka būs nepieciešams ilgāks laiks debatēm par iepriekšējiem punktiem. Ovīras kundze, lūdzu. Eh, tänan, proua Linn. Mina olen praegu... Paldies. Es esmu vienīgā pārstāv no mūsu politiskās grupas. Kolēģi man pievienosies 16.45 uz balsošanu, kas bija paredzēta šie pārējie kolēģi šobrīd piedalās citu komiteju sēdēs. Es neesmu pret jūsu priekšlikumu, bet nevaru arī to atbalstīt. Katrā gadījumā es esmu šeit un būšu šeit. Paldies. Priekšsēdētāji, no nu es pati labprāt ievērot sākotnējo projektu, taču mani informēja ka darba kārtība ir sarežģīta. Mums bija arī apvienotā komitejas sanāksme sākotnēji, un tādēļ būs grūti ievērot sākotnējo laika grafiku. Priekšlikums ir tāds - izskatīt visus apspriežamos jautājumus un tad uzreiz balsot. Nesasteiksim diskusijas, bet arī nevilksim tās garumā. Vai visi piekrīt tam? Gribu, lai visu grupu administrātori informētu savu grupu deputātus par to, ka viņi vēros, kā norit darbs šajā grupā. Tagad uzreiz a priori nenolemsim, cikos tieši sāksim balsot vienkārši iz, izspriedīsim visus apspriežamos jautājumus un pēc tam balsosim, ja nekas nav pretī. Paldies jums par to! Piektais darba kārtības punkts - Eiropas pilsoņu gads. Tas ir normatīvā priekšlikuma projekts. Runa ir par Eiropas pilsoņu gada izsludināšanu. Eiropas parlamentam kopā ar padomu došu vārdu Figurēdu kundzei un pēc tam ģenerāldirektoram Žanam Pieram Vanderstēnam, kurš diemžēl nevarēja ierasties uz mūsu sēdi un tādēļ viņa vietā runās cits komitejas pārstāvs. Buigas kundze, bet vispirms došu vārdu Figurēdu kundzei, lūdzu. Um quando... Paldies, priekšsēdētāji! Es lūdzu šo jautājumu iekļaut darba kārtībā. Un šo lūgumu es izteicu sekojušu apstākļu dēļ gribēja nodrošināt to, lai strādājošo imigrantu un sieviešu tiesības, tāpat arī invalīdu tiesības, netiktu aizmirstas. šajā Eiropas pilsoņu gadā. Viņus nedrīkst aizmirst nekādā aspektā. Ir svarīgi, lai Eiropas pilsoņu gads būtu veltīts pilnīgi visiem pilsoņiem. Būtu muļķīgi nākt klājā ar neitrālajiem vispārīgiem paziņojumiem. Mēs gribam panākt to, lai Eiropas pilsoņi saprastu, ka pilsoņu tiesības attiecas uz pilnīgi visiem cilvēkiem Eiropā. Arī tādiem pilsoņiem, kas cieš no diskriminācijas dažādās dalību valstīs. Šīs komitejas uzmanības lokā ir uh, strādājošo tiesības un sociālajie jautājumi. Mūsu komitejas uzdevums ir runāt arī par dažādām minoritārām grupām un neaizsargātām cilvēku grupām, tādām kā imigranti, sievietes, pensionāri. Un tādēļ man likās ir ļoti svarīgi šajā atzinumā uzsvērt veselu virkni dažādu aspektu. Manuprāt, ir ļoti svarīgi šajā atzinumā piedāvāt tādu ambiciozu skatījumu. kas pa, pagaidām šajā te priekšlikumā trūkst šo aspektu, kurus esam mēģinājuši iekļaut. Eiropas pilsoņu gadam jābūt tādam, kurā netiek atstumti cilvēki kas ir daudzus gadus dzīvojuši Eiropā, bet nav Eiropas Savienības pilsoņi, un viņiem ir citas tiesības, cits tiesību kopums, kas attiecas uz viņiem nekā uz Eiropas Savienības pilsoņiem. Es domāju, ka mums nevajadzētu tā nošķirt Eiropas Savienības pilsoņus un tos imigrantus, kas tīri likumīgi uzturs un dzīvo Eiropas Savienībā. Komisijas priekšlikumā šī doma pagaidām neparādās, un es gribēju priekšlikumu bagātināt ar šādu pieeju. apsvērumos un grozījumos, ko esam izstrādājuši dažādiem priekšlikumu punktiem, ir viens ļoti svarīgs mērķis, ko mēs uh, paturējām prātā - uzsvērt šos elementus, kurus es pieminēju ievadā. Es jau esmu iesniegusi veselu virkni grozījumu projektu, gan apsvērumiem, gan arī uh, dažādiem punktiem, un tajos visos kopumā ir divas galvenās idejas, kas attiecas galvenokārt uz sieviešu tiesībām. Sievietes ir pelnījušas vienlīdzīgu izturēšanos. Mēs gribējām vērst uzmanību uz to, ka sievietes tiek diskriminētas darba tirgu, joprojām tiek diskriminētas. Mēs nerunājam par diskrimināciju vispār, bet par to, kā sievietes tiek diskriminētas e, piedāvājot algu, tātad vienlīdzīgas algas jautājumā, piekļuvas jautājumā darba tirgumu un tāpat arī karjeras un izaugsmas jomā. Vēl kāda lieta, ko es gribēju pieminēt, vardarbība pret sievietēm. Arī tā ir joprojām aktuāla parādība Eiropas Savienībā. Eiropas pilsoņu gadā mēs gribam risināt šos jautājumus. Sieviešu un vīriešu tiesības Eiropas Savienībā, it īpaši strādājošo sieviešu un vīriešu tiesības mums ir svarīgas. Mēs negribam runāt tikai par tiem cilvēkiem, kas ir piedzimuši Eiropas Savienības teritorijā, bet arī par tiem, kas legāli dzīvo Eiropas Savienības teritorijā, un viņiem vajadzētu tādas pašas sociālās un darba tiesības, uh, un uz viņiem vajadzētu attiecināt tādus pašus normatīvos aktus kā uz Eiropas Savienības pilsoņiem. Esam pieminējuši arī vienu no pamata brīvībām, proti brīvu pārvietošanos Eiropas Savienības teritorijā. pieminēju ģimenes atkal apvienošanas konvenciju vienā no grozījumiem. Manuprāt, Eiropas pilsoņu gadā šis punkts būtu jāaktualizē. Ir atsevišķas dalību valstis, kas vēl nav transponējuši šo konvenciju savā, savos tiesību aktos. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi garantēt Eiropas pilsoņiem tiesības dzīvot kopā ar savu, saviem ģimenes locekļiem visās dalību valstīs. Tie tā tad ir grozījumi priekšlikumi. Tajos visos runa ir arī par to, ka pilsoņiem ir nepieciešama labāka piekļuve informācijai par to, kādas tiesības viņiem pienākas. Viņi ir jāinformē par tiesībām, ko viņi var baudīt, gan strādājot, gan pārvietojoties Eiropas Savienībā. Ir ļoti svarīgi, lai dažādas pilsoņu grupas, ieskaitot arī cilvēkus ar īpašām vajadzībām, varētu saņemt informāciju par braukšanu uz ārzemēm, mācībām vai darbu ārzemēs. Saziņas kvalitāte ir jābūt labākai nekā tā ir bijis līdz šim. Tādējādi mēs izvairīsimies no diskriminācijas, pamatoties uz cilvēku e, etnisko piedrību vai nacionalitāti. Mūsu mērķis ir nodrošināt to, lai pilsoņi varētu pilnībā baudīt savas tiesības un dzīvot citās dalībvalstīs, ne tikai tajā, kurā ir dzimuši. Tās galvenokārt arī ir tās idejas, ko esmu iekļāvusi uh, grozījumos. Jūs varat tās izlasīt manā atzinuma projektā. Gribētu teikt, ka runājot par sieviešu tiesībām, noteikti vajadzētu vēl konkrētus papildu grozījumus. Tāpat arī vajadzētu uz uh, invalīdu tiesībām. Es ceru no jums sagaidītos. Paldies! Uh, Paldies, un pirms es dodu vārdu pārējiem deputātiem, es vēlētos dot vārdu DG Communication direktorai. Is she not here? Thank you very much. O, nē, kundze tomēr ir. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, tikai vēlējos iepazīstināt, es neesmu Hīgas kundze, es esmu Tīvēvs kundze, un es esmu DG Communication pilsoņu nodaļas uh, vadītāji, un es ceru, ka jums tas bija pateikts, bet izrādās, ka nē. Vispirmām kārtām es vēlētos pateikties par iespēju jums prezentēt komisijas priekšlikumu nākamo gadu nodēvēt par Eiropas pilsoņu gadu. Vispirms vēlētos pateikt, ka Eiropas pilsoņu gads ir ļoti būtiska iniciatīva un ļoti aktuāla jo patreizējās ekonomiskās un finanšu krīzes apstākļos ir ļoti svarīgi nodrošināt to, lai Eiropas Savienības iedzīvotāji apzinātos savas tiesības un apzinātos tos labumus, kas viņiem pienākās kā Eiropas Savienības pilsoņiem. Un, protams, runāt arī par to, kā iesaistīt viņus vairāk Eiropas Savienības projektā. Tātad 13. gads, Eiropas pilsoņu gads, būs arī svarīgs 2014. gadā paredzētajām Eiropas parlamenta vēlēšanām un to sagatavošanā. Un vēl bez tam šis gads būs arī 2010. gada 5. decembra parlamenta rezolūcijas izpilde, kurā parlaments pamudina kom komisiju 13. gadu pasludināt par Eiropas pilsoņu gadu. Un šajā gadā mēs vēlamies diskutēt par to, kā Eiropas pilsoņi jūtās un kādas ir viņu tiesības, protams, ņemot vērā arī pēdējo notikumu attīstību un Lisabonas līguma maiņu. Patreizējā ekonomiskā krīze ir lielākā Eiropas Savienības vēsturē piedzīvotā krīze, un šeit jau, kā jau Eiropas komisijas prezidents savā runā Eiropas parlamentā 2011. gada 28. septembrī teica, krīzes apstākļos Eiropas pilsoņu kopības sajūta un uzticēšanās institūcijām un reformām ir ārkārtīgi svarīga. Ir svarīgi, lai pilsoņi ticētu reformām un lai viņi vairāk iesaistītos Eiropas Savienības projektām. Runājot par to, ko tad Eiropas Savienība nozīmē iedzīvotājiem, lai atbildētu uz šo jautājumu, ir jāņem vērā to, ka pilsoņiem Eiropa joprojām asociējās ar brīvu pārvietošanos, iespējām studēt citā dalību valstī un citām brīvībām, un tās arī ir visbūtiskākās Eiropas Savienības pilsoņiem piedāvātās brīvības. Vēl bez tam Eiropas eh, pilsoņi uzskata pārvietošanās brīvību par visgalva, vienu no būtiskākajām brīvībām, kas tiem ir dota kā Eiropas pilsoņiem. Un tāpēc izmantosim šo pilsoņu labo gribu izmantot šīs brīvības, lai atjaunotu pilsoņu uzticēšanos Eiropas Savienībai un atgādināsim viņiem, ko tad nozīmē būt par Eiropas Savienības pilsoni. Līdz ar to šis gads, Eiropas pilsoņu gads, 13. gads, būs mūsu iespēja nodemonstrēt, ka tieši pilsoņu un iedzīvotāji ir politikas centrālais punkts. Ko tas nozīmē? Piedalīties 14. gadā paredzētajās Eiropas parlamenta vēlēšanās un līdzīgi. 13. gads ir ar nolūku izvēlēts, jo, kā jau es teicu, 14. gadā ir paredzēts Eiropas parlamenta nākamās vēlēšanas, un līdz ar to šis gads būs lieliski iespēja mobilizēt visu Eiropas elektorātu un runāt par vēlēšanām. Vēl bez tam šis 13. gads būs 20. gada diena tā saucamajai Eiropas Savienības pilsonībai, kuru ievies Māstrihtas līgums. Mēs vēlamies arī, lai iedzīvotāji vairāk apzinātos tās tiesības, kas ir saistītas ar brīvu pārvietošanās kustību un par, par tiem labumiem, kas ir saistīti ar pārvietošanās brīvību. Pārvietošanās un eh, nometināšanas brīvība ir ārkārtīgi svarīgas, jo tas nozīmē, ka iedzīvotāji var iegūt gan izglītību, gan arī strādāt citā dalību valstī. Mēs lielā mērā apzināmies, ka tam ir nepieciešama efektīga informēšanas sistēma par iedzīvotāju tiesībām, un tam ir nepieciešama arī adekvāta sociālo schēmu sistēma. Jo mēs vēlamies redzēt tādu Eiropas Savienības darba tirgu, kas būtu visus iekļaujošs, visiem pieejams un brīvs no diskriminācijas. Tātad visu pilsoņu iekļaušana uh, studenti, sievietes, patērētāji, visi pilsoņi, visi Eiropas Savienības iedzīvotāji. Informācijas kampaņu organizēšana palīdzēs, mēs ceram, iedzīvotājiem radīt lielāku savu sajūtu iekļaušanu Eiropas Savienības projektā. Un ar šīm informācijas kampaņām mēs ceram stiprināt arī Eiropas Savienības ekonomiku. 2009. gadā veiktā aptauja liecina, ka eksistē būtiska un cieša saikne starp darba spēka pārvietojamības koeficientu un brīvu pārvietošanās kustību. Iedzīvotāju brīvāka pārvietošanās noteikti sniegs savu politisku, savu pozitīvo punktu ekonomiskajā attīstībā. Tātad šajā gadā mēs organizēsim ne tikai informācijas kampaņas par iedzīvotāju tiesībām, ir jārunā arī par to, ko sabiedrībai sniedz iedzīvotāju brīvu pārvietošanās, veicinot labāku saprašanos starp dažādu dalību valstu iedzīvotājiem. Un mums ir jārunā par Eiropas pamatvērtībām tādām kā solidaritāte, uzticēšanās un jāapkaro ar vien pieaugošais populisms un nacionālisms. Vēl bez tam mēs vēlētos atbalstīt arī komisijas uzsākto procesu, lai atceltu joprojām spēkā esošos šķēršļus brīvai pārvietošanai. Līdz ar to Eiropas iedzīvotāju gads, tā galvenie momenti būs informācijas kampaņas, un tomēr komisijas sagaida arī tā saucamās decentralizētās akcijas un informācijas kampaņas, un eh, komisija balstās uz saviem sabiedrotajiem dalību valstīs un citas, un citas iesaistītās puses. Uh, Mēs cieši sadarbosimies gan ar sieviešu organizācijām, gan ar cilvēku ar īpašām vajadzībām organizācijām. Šo informācijas kampaņu strateģiskie partneri pilnīgi noteikti būs Eiropas Savienības citas institūcijas. Un jūnijā paredzētajā se, junijā notikušajā sēdē mēs visas trīs institūcijas jau diskutējām par šo gadu. Kā jau es teicu, mums ir jārunā arī ar dalību valstu valdībām, bet arī ar citiem komisijas atbildīgajiem dienestiem, kas strādā ar Eiropas pilsoņu tiesībām. Un, protams, ka mums ir jābalstās arī uz uh, citiem ieinteresētajiem un organizācijām, galvenokārt varbūt strādājot tieši pie tiem, kas 14. gadā paredzētajās Eiropas vēlēšanās balsos pirmo reizi. Tātad, ko mēs vēlamies panākt? Mēs vēlamies galvenu uzmanību vērst uz informēšanu. Un, protams, ka informēšanu organizējot, uh, Mēs vēlamies stiprināt dažādu informācijas eh, kanālu un tīklu izmantošanu, kā arī iesaistīt dažādas datu bāzes. Es atvainojos, mums ir ļoti daudz runāta. Paldies, saka runātāji. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs kundze, mums ir ļoti gara darba kārtība, bet paldies, ka jūs uzstājāties un paldies, ka jūs šeit mūs iepazīstinājāt ar šo Eiropas pilsoņu gadu. Tas bija ļoti liederīgi. Un es tagad dodu vārdu Haršas kundzei, lūdzu. Thank you, Madam Chair. Behalf on... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Marijans Harkins vārdā es vēlētos varbūt eh, izteikt pāris piezīmes. Es vēlētos pateikties referentē par atzinumu, un tajā jau parādās visi būtiskākie, mums būtiskākie aspekti. Galvenokārt varbūt vajadzētu iepazīstināt migrantus un viņu ģimenes ar savām tiesībām, kas ir domāts sastajā grozījumā, kura runa iet ar grūtībām tieši migrantiem to sociālā statu, statusa apzināšanā. Es uzskatu, ka visiem iedzīvotājiem ir jābūt informētiem par viņu tiesībām, un tas parādās arī devītajā grozījumā, un tomēr tam nevajadzētu tikt atrunātam tikai un vienīgi darba likumā. Desmitajā grozījumā uh, um, atsauc uz eires tīklu ir adekvāta. Varbūt, ka vajadzētu runāt arī par tā saucamo aktīvo pilsonību un ceturtajā pantā, kur komisija runā par uh, iesaistīto pušu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvi tikšanās, tikšanās eh, semināriem, ka tur arī vajadzētu runāt par pilsoņu tiesībām. Paldies, prieksēdētāji, paldies, Rekers kundze. Dankeschön. Uh, auch uh, ich möchte in Vertretung. Paldies, prieksēdētājs kundze. Arī es uh, vēlētos runāt Birgitas Sipels vārdā. Viņa ir ēnu referente, un eh, Sipels kundze uzskata, ka atzinums ir sienā, un uh, Viņa uzskata, ka nebūs īpaši grūti rast konstruktīvu kompromisu. Kā jau šeit izskanēja, 13. gads būs 20. gada dienas gads, kopš Māsīks likums nāca klajā ar ideju un ieviesa Eiropas pilsonību kā institūciju. Es strādāju arī nodarbinātības komitejā, un es personīgi uzskatu, ka uzmanību vajadzētu vērst arī uz darba ņēmēju tiesībām. Šobrīd daudz darba ņēmēji nepārzina savas tiesības, jo bieži vien viņi sastie, sastopas ar diskrimināciju, kurai nebūtu jābūt, ja darba ņēmēji vairāk zinātu savas tiesības. Tātad darba tirgu vēl nevis ir saskaņots. Vēl bez tam Sipels kundze uzskata, ka pat tiem, kuriem ir viszemākā līmeņa izglītība, arī tiem ir vieta Eiropā un Eiropas darba tirgū. Uh, Jā, vēl bez tam es vēlējos pateikt, ka mums ir bijusi ārkārtīgi pozitīva sadarbība un ceru, ka tiks iesniegti arī grozījumi un ka tie tiks arī apstiprināti, kas uzlabos komisijas sākotnējo tekstu redakciju. Uzklausot komisijas teikto, es tikai vēlētos varbūt uzsvērt vienu aspektu, kas parādījās šajās debatēs, un tā ir diskriminācija, pareizāk sakot, izvairīšanās no, tā, no tās. Uh, Šobrīd brīva pārvietošanās Eiropas ietvaros, iespējas studēt citā dalību valstī, iespējas strādāt, patiesībā tam vēl ir ārkārtīgi daudz šķēršļu. Un būtu svarīgi, lai mēs apzinātos visas tās bažas, kas eksistē iedzīvotāju sirdīs un galvās, jo patiesībā vismaz man ir zināms, ka varbūt daudzi, kuri vēlētos doties uz citu dalību valstu un tur strādāt, nevar to izdarīt, jo viņiem nav pārliecības, kāda būs dzīve tur, un es uzskatu, ka viņiem vajadzētu dot šādu iespēju. Eh, muito rapidamente, senhora Presidente. Figureido kundzei vārds. Jā, pavisam īsi es varbūt apkopošu šajās diskusijās izskanējušo. Prieksēdētājs kundze, es vēlētos pateikties eh, par to informāciju, ko mēs dzirdējām no komisijas. Tas tiešām bija daudz sološi. Es vēlētos vēl uzsvērt, ka nepietiek tikai runāt par Eiropas, par pilsoņu Eiropu. Mums ir visiem spēkiem jāmēģina piedabūt Eiropas iedzīvotājs doties uz parlamenta vēlēšanām, pie tam ne tikai parlamenta vēlēšanām, bet runājot par parlamenta vēlēšanām, tad iedzīvotājiem ir jāsaprot, ka tas nāks par labu viņu tiesībām, ka tās ir katra iedzīvotāja tiesības iestāties par savu pārliecību. Mani priekšlikumi un arī citi šeit izskanējušie priekšlikumi un idejas patiesībā visi strādā un norāda vienā virzienā. Un vienā virzienā, ka mums ir jārunā par to, kā iedzīvotāji konkrētāk varētu izjust Eiropu kā savas kopīgās mājas lai nebūtu tā, ka mēs paliekam pie vispārīgiem saukļiem, kas neko neizsaka nevienam, pat mums nē, un nekāda jau tam jēga ikdienas dzīvē noteikti nebūs. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs, protams, diskutētu par to, kā iedzīvotāju tiesības īstenot dzīvē un kā iepazīstināt viņus ar tiem. Un tomēr, kā jau es teicu, problēmas darba tirgu šobrīd ir ārkārtīgi daudz, un uh, arī pakalpojumu pieejamība ir nevienāda un nav homogēna. Bieži vien cilvēki nesaņem pakalpojumu vai pat preci dažādu iemeslu dēļ, arī pat rasistisku iemeslu dēļ. Ir svarīgi, lai mēs Eiropas pilsoņu gadā runātu par Eiropas pilsonību, par Eiropiešiem. Protams, ka vēl ir daudz darāmā, lai mēs varētu izpildīt visas konvencijās atrunātās prasības, pie tam ne tikai politiskā līmenī. Es vēlētos vēlreiz pateikties tiem priekšlikumiem, kas šeit izskanēja, un ceru, ka mēs varēsim vēl par to diskutēt. Paldies! Uh, Lielas paldies! Gribēju tikai norādīt, ka 15. decembris, 2012. ir pēdējais datums, kad varat eh, iesūtīt grozījums, un 25. Uh, eh, janvārs pieņemšanu 1. martā, Libe 12. aprīlī un 2. maijā nākamajā gadā ir plenāra sēde. Un tad es aicinātu nodarbinātāju un darba ņēmēju grupu no Grieķijas laipni lūgti. Mūsu Grieķijas tātad pārstāvi laipni lūgti. Nākamais darba kārtības punkts. Uzklausīsim Tatēna eh, kungu, kurš eh, ļoti priecātos par to, ka eh, viņa ziņojumu uzklausītu pēc komisijas paziņojumu. Lūdzu, pastāstiet par Eiropas platformu tagad. Lielas paldies, ka jūs piekritāt darba kārtības izmaiņai. Laipni lūgti. Uh, Ikgadējās izaugsmes um, ziņojums par uh, politiku dalībvalstīs, tēt komisijas uh, prezentācija, pēc tam būs viedokļu apmaiņa un pēc tam izskatīsim Dardēna kunga ziņojumu. Tātad komisija ceru, ka ir gatava un dot mm, vārdu jums, uh, Rišalkungs. Lielas paldies, priekšstādātais kundze, sveiki visiem! Īsumā jums pastāstīšu par eh, gada izaugsmes stratēģiju. Eh, komisārs Andors jau iepriekš īsumā pastāstīja par eh, galvenajiem aspektiem. Komisija pamatā ir izstrādājusi 23. novembrī gada izaugsmes stratēģiju, kas sastāv no vairākiem dokumentiem. Pirmkārt, Eh, plašākais ziņojums ar četriem pielikumiem. Viens par eh, Eiropa 2020 virzības priekšu, otrs makroekonomiskais ziņojums, nākamais eh, kopējais nodarbinātības ziņojums un ceturtais ir pielikums par izaugsmi, par nodokļu politikām dalību valstīs un par labāku nodokļu koordināciju Eiropas Savienībā. Šodien galvenokārt koncentrēšos uz šo paziņojumu un kopējo nodarbinātības ziņojumu. Uh, šīs uh, organizācija var tikt uh, ap, aprakstīta piecos aspektos. Pirmkārt, mums jāturpina fiskālā konsolidācija. Jāsaglabā investīcijas jomās, kas ir svarīgas konkurētspējas saglabāšanai, jāreformē nodokļu sistēmas, lai tās veicinātu izaugsmu un nodarbinātību. Otrs aspekts - jāat eh, jauno normāla eh, kredīta došana ekonomikā, kas nozīmē banku sektoru eh, reforma. Trešais - stiprināt struktūrālās reformas, it īpaši pakalpojumu, tīklu industriju, valsts sektoru un digitālās ekonomikas jomā. Ceturtais - ir cīnīties pret bezdarbu un krīzes sociālo ietekmi mazinot eh, darba tirgus eh, eh, saslumu un negatīvos valsts sekas uz nodarbinātību un nabadzības līmeni. Piektais ir modernizēt valsts administrācijas. Gada izaugsmas pārskats tiek publicēts situācijā, kad saskaramies ar lielām problēmām visā pasaulē, un arī Eiropas Savienībā, gan ekonomiskā, gan sociālā jomā. Konteksts ir jāņem vērā un jāsaprot, ka situācija ir sarežģīta. Fiskālās eh, konsolidācijas nepieciešamība ierobežo dalību valstu iespēju ieviest stimulu programmas. Tāpat laikā e, jāraugās uz finanšu sektoru zūdošo uzticību un ekonomikas kopējo nespēju veikt e, ieguldījumus un radīt jauns darba vietas. Augstais bezdarba līmenis Eiropas Savienībā un uh, pieaugošais eh, nabadzības riskā esošo cilvēku skaits eh, liek Eiropas Savienībā un dalību valstīm rīkoties. Krīzes turpināšanās eh, rada riskus, ka būs ilgstoši negatīva ietekme uz darba tirgu. Šodien vairāk kā 40% bezdarba Eiropā ir ilgtermiņa bezdarbs. Tie, ko bezdarbs vissmagāk skar, var zaudēt savas e, iemaņas un līdz ar to arvien vairāk attālinās no iespējas atkārtot tikt nodarbinātiem. Ir jānodrošina viņu saiknes uzturēšana ar darba tirgu. Šī gada izaugsmas pārskats eh, fokusējas uz bezdarba problēmas risināšanu un eh, krīzes problēmu risināšanu, un to darot eh, reaģē uz kritiku, kas tika izteikta par pirmo 2010. gadā publicēto šādu veidu pārskatu. Tas norāda, ka ilgspējīga attīstība, kas saistīta ar nodarbinātības un darba vietu veicināšanu, joprojām saklabājas kā viens no Eiropa 2020 stratēģijas pamatakmeņiem. Ir izteikta saicinājums eh, vērsties pret jauniešu nodarbinātību. Pēdējo trīs gadu laikā tas ir audzis no 15 līdz 21 procentam. Ir 5,3 miljoni jauniešu, kas ir bezdarbnieki Eiropā šodien. 15 līdz 24 gadu vecuma grupā ir jāveicina izglītība, nodarbinātība, apmācība, un šobrīd pastāv 7,5 miljonu, kam tās trūkst. Mums ir jāpārliecinās, ka Eiropas Savienība nezaudē veselu paudzi šīs krīzes dēļ. Mūsu pienākums ir koncentrēties vairāk uz izaugsmu veicinošiem pasākumiem, lai veicinātu nodarbinātību. Bet to mēs nevaram darīt. Uh, Uh, neīstenot struktūrāls reformas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu konkrētu spēju arī nākotnē. Tas nozīmē iet tālāk par uh, īstermiņu pieeju. Mums jāraugās uz ilgtermiņu izaicinājumiem. Uh, lai gūtu panākumus, mums jāraugās uz abiem pārskats un ziņojums par 12. gadu, kurā informējam par galvenajām reformām, kas dalībvalstīs jāveic darba tirgos. Pirmkārt, ir eh, jāizveido plaša eh, plašs tīkls, lai cīnītos pret jauniešu uh, bezdarbu. Komisija uzskata, ka, ne, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš tieši jauniešiem, kas lielā mērā cieši no krīzes. Ir svarīgi izstrādāt iniciatīvas, kurās veicinām izglītību un darba pieredzes gūšanu. Mums ir jāveicina uh, prak, uh, prakses vietas darbvietās. EGS 2012 e, norāda, ka situācija ir jāuzlabo un jāpievērš uzmanība jauniešiem. Līdz šī gada beigām komisija izstrādās e, jauniešu iespēju iniciatīvu, e, ar kuru centīsimies atbalstīt dalībvalstu pūliņus. Otrais ikgada izaugsmas stratēģijas aspekts ir veicināt uzņēmumu izaugsmi, stiprināt nodarbinātību un sociālo uzņēmēju darbību. Ja mēs pārnesam nodokļus no eh, darba devējiem un cīnāmies pret nelegālo nodarbinātību, tas arī veicinās uzņēmumu eh, veiksmīgāku darbību. Komisijas piedāvājums sociālai uzņēmēji darbībai ir to stiprināt caur kapacitātes celšanu, eh, tīklu veidošanu, to, ka tiek mobilizēti privāti un publiskie fondi, un tas tiek eh, ieguldīts eh, nodarbinātības pasākumos. Mikrofinansējuma eh, iespēja jau ir pieejama vairākās dalību valstīs, caur ko uzņēmēji var saņemt mikrokredītus. Un tāpat mums vajag pēc iespējas vairāk radīt darba vietas, līdz ar to mēs ceram, ka mēs varēsim stiprināt darba tirgus. Trešais, trešā rekomendācija ir jāapņem efektīvi pasākumi, lai bezdarba paktu izskatīt. Ir svarīgi stiprināt darba pakalpojums, kam ir jākļūst izmaksu efektīvākiem un jānodrošina adekvāta apmācības atkārtota. Ap, nodrošināšanu. Ceturtais lielais jautājums ir, kas sociālās nodrošinātības sistēmas eh, turpinās darboties kā automātisks stabilizators. Tām ir jābūt eh, efektīvām pret nabadzību un sociālo atstumšanu, bet ir arī eh, nepieciešama fiskālā konsolidācija. Tāpat laikam mums jāaizsargā vismazāk aizsargātās grupas pret ekonomiskās krīzes un fiskālo konsolidācijas plānu negatīvajām sekām. Eh, sagaidāmā baltā grāmata par pensijām izstrādās plašāku Eiropas Savienības vīziju par eh, ilgspējīgām, adekvātām eh, pensijām. Šī baltā grāmata par pensijām tiks izstrādāta uh, nākamā gada pirmajās sešās nedēļās. Piektais pēdējais punkts - mēs nedrīkstam aizmirst uh, uz zināšanām balstītu ekonomiku. Mūsu ilgtermiņa uh, izaugsmes potenciāli noteiks darbinieku spējas. Līdz ar to ir jāmodernizē gan izglītības, gan apmācības sistēmas. Tā jākļūt par absolūtu prioritāti, neskatoties uz budžeta ierobežojumiem. Lai tas viss varētu notikt, Dalību valstīm ir eh, jābūt atbildīgām un jāpilda savas apņemšanās attiecībā struktūrālām eh, reformām, kā arī ir eh, jāīsteno šīs politikas Eiropas tirgu. Politikai vajag šāds, Eiropai vajag šāds apņemšanās, lai īstenot savas politikas. ar to centīsimies novērst eh, nā, ekonomikas eh, nelīdzsvarotību nākotnē. Eiropas eh, līmeņa darbības ir vai, vai, vēl vairāk nepieciešams krīzes kontekstā, un tāpēc nākamgad komisija izstrādās nodarbinātības paketi, kas iezīmēs jaunas domas, kā reformēt darba tirgus un veicināt nodarbinātības celšanos. Ehm, tā paredzēs E, organizācija, kas atbildīga par darba vietu e, rašanos, e, runās par fleksidrošību un likumdošanas priekšlikumu attiecībā uz eures. Turpināsim strādāt ar dalību valstīm, lai tālāk mobilizētu Eiropas sociālo fondu. Tas ir prioritārs uzdevums mums. Resursi joprojām ir pieejami, un tos vajadzētu izmantot, lai e, risinātu prioritāros jautājumus. Komisija turpinās arī strādāt ar padomu un parlamentu, lai nodrošinātu, ka mēs stiprinām pieeju otrajam Eiropas semestrim un padome izsūtam skaidrus signālus. Šai saistībā jūs lūdzāt izstrādāt ziņojumu par pastiprinātu dialogu, kā var vairāk iesaistīties Eiropas parlaments Eiropas 2020 stratēģijas īstenošanā. Komisija atbalsta šādu vēlmi, un mēs ar prieku ar jums strādāsim pie šādas apņemšanās. Mēs vienmēr gribam pastiprināt dialogu ar Eiropas parlamentu, un uzskatām, ka mūsu sadarbība līdz šim ir bijusi veiksmīga un auglīga. Arī pievienojos jūsu šaubām par to, cik daudz ir sasniegti Eiropa 2020 mērķi. Komisija piekrīt, ka virzība pretī Eiropa 2020 mērķiem uh, liek vilkties. Uh, mērķu sasniegšanas līmenis uh, nacionālā līmenī ir pārāk zems, lai sasniegtu Eiropas līmeņa mērķus. Uh, Tāpēc eh, Eiropas 2020 eh, stratēģijas sasniegšanai mums vajag lielākas struktūrāls reformas. Mums atkal vajag darbus un izaugsmi Eiropā. Mēs arī atbalstām eh, parlamentu aicinājumu dalībvalstīm un reģioniem iztaistīt galvenās iesaistītās puses arvien vairāk, izstrādājot nacionālas reformu programmas. Ar tiem ir regulāri jākonsultējas. Viens no trūkumiem Eiropa 2020 esošajā īstenošanā ir partnerības trūkums. Un sociālo partneru pārāk maz iesaistīšanās. Problēma ir jāatrisina, lai stratēģija būtu veiksmīga. Visbeidzot, Es piefiksēju jūs komentārus par to, ka eh, šī semestra laika grafiks ir jāuzlabo. Pirmajā Eiropas semestrī eh, termiņi bija ļoti eh, strikti, īsi un nebija gana laika izspriest par komisijas priekšlikumiem katrai valstī atsevišķi. Arī komisija un dalībvalsts piekrīt, ka šāda problēma pastāv. Tas ir viens no diviem galvenajiem iemesliem, kāpēc īkāda izaugsmas stratēģija jau Novembrī šogad uh, tika izstrādāta, un otrs iemesls ir tas, cik sliktā situācija ir mūsu ekonomika šodien. Esam izstrādājuši īgada uh, izaugsmes stratēģiju un pielikumos uh, pie, tiem, pie pielikumiem strādāsim ar dalību valstīm. Pavisam trīs jau sāksim to darīt un arī uzzināsim padoms nostāju, kas pa, martā um, izteiksies par uh, semestra atlikušo daļu. Mēs uh, sadarbojamies ar nākamo Dānijas prezidentūru, lai uzlabotu ceļa kārti otrajam Eiropas semestrim. Un ceram, ka uzlabosim sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm. Lielas paldies! And, um, uh... Paldies komisijas pārstāvim! Kornēlisens kundze varēs mums pastāstīt par ziņojumu projektu un par savu darba dokumentu. Paldies. Um, yeah, thank you for your introduction. Lielas paldies komisijas pārstāvim par ievadu šajā te izaugsmas pētījuma sakarā. Mēs labprāt ar jums sadarbosimies. Rakstīsim šajā komitejā ziņojumu. Cerams, ka par to varēs nobalsot februārī, tātad saulaicīgi, lai tas notiktu pirms pavasara galotņu tikšanās. Šīs laiks ir ļoti īs, mēs to apzināmies. Šobrīd ir tapis darba dokuments. Tātad dokuments vēl nav savā galīgajā versijā. Tas ir tādēļ, ka es mēģināšu iekļaut šajā dokumentā pēc iespējas vairāk viedokļu jau no paša sākuma, lai izvairītos no ļoti gāras grozījuma izskatīšanas procedūras, jo mums nav daudz laika. Dokuments taps angļu valodā un tikai. Es atvainojos jau iepriekš kolēģiem par to. Ja kādam ir grūtības ar darbu pie dokumenta, kas ir tikai angļu valodā, tad lūdzu sakiet man, mēs mēģināsim rast kādu risinājumu. Pagājušo nedēļu notika balsojums par uh, Uh, izaugsmes pētījumu. Galvenokārt jūs runājāt par Eiropas pusgadu un par to, kā tiek iesaistīti dalībvalstu parlamenti, Eiropas parlaments un pilsoniskā sabiedrība šajā procesā. Mēs mēģināsim savu dokumentu veidot tā, lai tas neatkārtot visu to, kas ir teikt šajā te komisijas dokumentā. Galvenokārt mēs vēlamies izvērst savas domas sakojušā virzienā. Eiropas parlamentam ir jābūt ietekmei attiecībā uz galvenajām prioritātēm gada izaugsmas mm, pētījumā, kas ir norādītas. Šis pētījums, tāpat arī Eiropas pusgads pagaidām netiek pieminēti Eiropas Savienības līgumos, tiem nav definīcijas tur. Līgumā nav teikts, ka parlamentam nevar būt nekāda ietekme uz šiem procesiem. Un tādēļ mēs pieņemsim, ka mums būs šī ietekmes iespēja, mēs varēsim dot savu atzinumu attiecībā uz komisijas priekšlikumu. Un cerams, ka kopā ar padomi mēs varēsim izteikt šos savus demokrātiskos viedokļus un komisija ņems tos vērā. Uh, Februārī plenārsēdē mēs nobalsosim par šo dokumentu, kas attiecas uz gada izaugsmas pētījumu un pamatnostādnēm, un iesniegsim to Eiropadomē. Mūsu parlamentā, protams, ir atšķirīgi politiskie viedokļi, taču nav mans uzdevums tos uh, pretnostatīt. Nē, galvenais ir rast kopsaucēju un dot kaut kādas galvenās rekomendācijas, ko varēsim iesniegt padomē. Uh, Es kā referenta mēģināšu rast visi iespējamos lielākos kompromisus, mēģināšu iekļaut visus viedokļus šajā ziņojumā, gribu aicināt grupas iesniegt tikai prioritātes. Esmu izstrādājis darba dokumentu. Kā jūs redzat, sākumā mēs izsakām vairākus apsvērumus, kas attiec uz patreizējo situāciju un tās konkrētiem aspektiem. Pēc tam ir sešas galvenās rekomendācijas. Es labprāt paturētu tikai sešas rekomendācijas arī pēc grozījuma iesniegšanas. Nevēlos to skaitu palielināt. Ja būs deputātu vidū konsensus par to, ka kāda cita rekomendācija ir ārkārtīgi svarīga, tad varbūt mēs to varētu eh, ņemt kādas no patreizējām rekomendācijām, kādas rekomendācijas vietā. Pirmā rekomendācija ir par konsekvenci. Stratēģija Eiropa 2020 definē mūsu prioritātes nākamajiem desmit gadiem. Un patiešām pārsteidzoši ir tas, cik maz šīs rekomendācijas atspoguļojas uh, Gada izaugsmas pētījuma rekomendācijās ciet, ka eh, budžeta konsolidācija un konkrēta spējas stiprināšana likumdošanas ceļā pēkšņi ir kļuvušas svarīgākas nekā ekonomikas ilgtspējas nodrošināšana izaugsmes pētījums šķiet kļūst par tādu kā pastāvīgu dokumentu, kurā parādās pēkšņi pilnīgi jaunas prioritātes. Ļoti atšķirīgs no tā, kādas bija stratēģija Eiropa 2020. Šķiet, ka trūkst konsekvences starp ekonomiskajām un sociālajām rekomendācijām. Ekonomiskās rekomendācijas jūsu rekomendācijās ir daudz svarīgākas nekā sociālajie aspekti. Manuprāt, ekonomika būtu jāskata caur sociālo mērķu un vadlīniju prizmu. Otrā mūsu galvenā prioritāte ir ambiciozitāte. Patreizējo dalību valstu plāni eh, darbas, darba tirgus regulēšanā, cilvēku iesaistīšanā, bezdarba samazināšanā ir tādi, kas nenodrošinās Eiropas 2020. Eh, gada stratēģijas mērķu sasniegšanā. Pavasar Eiropa padomē es domāju, ka dalību valstu pārstāvjiem ir jāvienos par ambiciozākiem mērķiem Eh, ļoti žēl, ka komisija līdz šim nav vēl norādījusi dalību valstīm uz šo zemo ambiciozitāti. Nākamā trešā prioritāte ir darba vietu radīšana. Dalību valstu parādu krīzes atrisināšana, protams, ir absolūta prioritāte. Par to visu esam viensprāts. Bet kā mēs varam nodrošināt ekonomisku un sociālu atlapšanu, ja vienīgās dalība valstis, kuras var radīt jaunas darba vietas, kurām tas ir atļauts, ir tās, kurām nav šīs valsts parāds pārmērīgs. 23 dalība valstīs ir šis te pārāk lielais uh, budžeta deficīts tikai Zviedrija, Somija, Luksemburga un Igaunija ir tās valstis, kuras drīkst vispār investēt jaunu darba vietu radīšanā. Ceturtais primārais priekšlikums ir darba vietas kvalitāte. Uh, darba padarīšanu par pievilcīgu vietu. Parasti ir ļoti laba motivācija tam, lai cilvēki varētu uzņemties darba pienākums. Tas varētu būt kvalitatīvs darbs ar tādiem priekšnoteikumiem, kas ļauj cilvēkam pilnībā nodoties darbam. Nu, piemēram, bērnu aprūpe tiek nodrošināta un arī tiek pildīti dažādi sociālie noteikumi. Piektā prioritāte ir nabadzības un sociālās izstumtības novēršana. Esmu ļoti gandarīta par to, ka jūsu gada izaugsmas pētījumā ir atsevišķa nodaļa par šīm tēmām, par nabadzību un sociālo atstumtību mans priekšlikums padomē būs noteikti pieņemt šo komisijas rekomendāciju. Bez tam gribētu uzsvērt to, ka šai krīzei ir ārkārtīgi redzamas sociālās sekas. Mums tiešām ir nepieciešams rekomendācijas nabadzības izskaušanai. Tās ir jāvērš, tajās uzmanība jāvērš ir uz tām iedzīvotāju grupām, kas pārāk tālu nobīdīts no darba tirgus. Sestā rekomendācija pamatojas uz uh, Pervanšas Bereses ziņojumu un viņas rekomendācijām. Proti, gada izaugsmas pētījums un Eiropas pusgads būs leģitīmi tikai tad, ja pilnībā tiks iesaistīta Eiropas sabiedrība un parlamenti debatēs par šiem instrumentiem. Manā darba dokumentā ir iespējams iekļaut arī citas prioritātes. Protams, ņemsim vērā visu to, ko deputāti uzskatīs par svarīgu, bet mans mērķis ir šīs galvenās rekomendācijas noteikti paturēt šajā dokumentā. Gribētu aicināt kolēģis komitejā izteikt savas domas vai nu šīs dienas sēdē, vai arī šīs nedēļas laikā. Man šis dokuments ir uh, jāpabeidz līdz šīs nedēļas ceturtdienai. Tādēļ es būtu pateicīgi, ja kolēģi pēc iespējas ātrāk izteikt savas domas. Galvenokārt par šīm te galvenajām rekomendācijām, sešām galvenajām rekomendācijām, ko es pieminēju. Vēl uh, informācija par dzimumu integrācijas uh, jautājumiem. Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesību komiteja izstrādā šos grozījumus. Uh, Es domāju, ka ir ļoti daudz uh, tādu jautājumu, kas attiecas uz dzimumu līdztiesību, var tikt ieviest šajā dokumentā. Un vispār jāsaka, ka šis darba dokuments šobrīd ir pārāk garš. Es ceru, ka tas taps īsāks, pateicoties grozījumiem un īsinājumiem. Un tagad es ar prieku uzklausīšu jūsu viedokli. Lielas paldies! Marančetī kungs, pēc tam Cerkas kungs, lūdzu. Marančetī kungs. Kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze, ģenerāldirektora kungs. Eh, ļoti interesanti bija uzklausīt jūsu paziņojumu, tāpat arī Kornelisena kundzes stāstījumu par eh, gada izaugsmas pētījumu un stratēģiju. Pirmais jautājums, par ko es gribētu izteikties, ir eh, bezdarba samazināšana. Šobrīd bezdarbnieku skaits kļūst aizvien lielāks, un tie ir ilgtermiņa bezdarbnieki, kā jūs teicāt, kas radušies krīzes rezultātā. Tāpēc mums ir nepieciešams ļoti specifiskas stratēģijas tieši šiem ilgtermiņa bezdarbniekiem. Ģenerāldirektora kungs, jūs pats sapratīsiet, ka ir vieglāk pieņemt atkal darbā tādus bezdarbniekus, kas tikai ilgu, īsu brīdi ir bijuši bezdarbnieka lomā, nekā tos, kas ļoti ilgi ir bijuši bez darba. Uz viņiem jātiecina ļoti īpaši paņēmienu un īpaši politika jādomā par to, kā viņus atgriezt darba tirgu. Ir ļoti būtiski uzturēt šo saikni starp šiem ilgtermiņa bezdarbniekiem un darba tirgu. Es domāju, ka tas ir mērķis, kurā mums visiem ir jāiegulda kaut kas dalību valstu līmenī. Ja dalību valstis nepaturēs prātā šo mērķi, proti ilgtermiņa bezdarbnieku nodarbināšana, tad es domāju, mums būs ārkārtīgi grūti samazināt šīs kategorijas cilvēku skaitu. Otra tēma, par ko es gribētu runāt un uz ko gribu vērst jūsu uzmanību, ir šāda. Jaunieši un jauniešu un problēmas, ar kādām viņi saskaras meklējot darbu. Ir aizvien daudz vairāk jaunu cilvēku, kas eh, saņem diplomus, kas eh, beidz kaut kādas studijas, bet viņiem nav nekādas kvalifikācijas. Un arī tos ir grūti nodarbināt. Mēs nevaram šos jauniešus novirzīt uz darba tirgu, ja mums nav specifiskas stratēģijas, jo viņi ir pāragri beiguši savu mācību procesu. Nav iespējams arī viņus atgriezt šajā mācību procesā, kas gan viņiem būtu nepieciešama. Mums ir nepieciešama tāda stratēģija, kas ir saistīta ar individuālu pieeju cilvēkiem un ar viņu projektu personalizāciju. Es domāju, ka šī problēma būtu risinām tādā veidā, individuāls pieejas ceļā. Trešā problēma, kas mums ir jāatrisina. Ģenerāldirektora kungs to pavisam īsi pieminēja, bet es domāju, ka mums ir jāpievēršas un jāizstrādā īpaši specifiska politika šādā jautājumā. Ir nepieciešama paralēla darbība, ir nepieciešams rast īstermiņu risinājumu attiecībā uz visiem bezdarbniekiem krīzes apstākļos, un arī tad nepat laikā jāmeklē ilgtermiņa risinājums. Šī īstermiņa, ilgtermiņa atbilde un reakcija nebūs vienāda bet motivācija šīm reakcijām būs vienāda. Mums ir nepieciešams stratēģijas, kas vienu otru papildina, lai varētu šo divkāršo izaicinājumu atrisināt. Mēs nevaram rast tikai šos ilgtermiņa risinājumus, nedomājot par to, kādu atbildi sniegsim rīt īstermiņā. Tātad nepieciešamas šīs divas stratēģijas, kas vienotru papildina. Ceturtais komentārs pavisam īsi. Gan eh, Kornelisens kundz, gan jūs, ģenerāldirektori, runājāt par to, ka ir nepieciešams iesaistīt sociālos partnerus. Es gribētu uzsvērt to, ka ir nepieciešams mobilizēt profesionālās asociācijas un nozars. Dalību valsts ir jāiesaist, tāpat arī sociālie partneri. Domāju, ka tieši profesionālās nozares un sektori un to mobilizācija ir vitāli svarīgi darba vietu radīšanā. Ir jāvērtē daudz augstāk šo te asociāciju un nozaru iegūtā pieredze un arī iespējas iegūt jaun, radīt jaunas darbvietas, piesaistot cilvēkus. Gada izaugsmas pētījumā tam vajadzētu parādīties. Un visbeidzot gribētu teikt, ka noteikti jāuzmana, lai sieviešu vīriešu līdztiesība noteikti arī parādītos šajā te stratēģijā. Uh, uh, un mēs no savas puses par to parūpēsimies, iesniedzot grozījumus no sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesību komitejas. Paldies! Paldies, un tagad Serfis kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un uh, Paldies arī komisijas pārstāvēji. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju šo prezentāciju, un es vēlētos nākt klajā ar diviem savu veidu paziņojumiem, jeb komentāriem. Turpināšu tādā pašā garā, kā kur Nelisens kundze jau savos ievadvārdos teica. Tātad, pēdējā laikā parlamentā mēs esam izskatījuši Pervāņšas Beres kundzes sagatavoto ziņojumu un Kornelisens kundze arī runā par tiem pašiem jautājumiem, par kuriem runāja Berešas kundze. Un, protams, ka sociālistu grupā mēs daudz par šiem jautājumiem runājam un daudz ar tiem strādājam. Pie tam es personīgi uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi aktuāls šobrīd Eiropā. Tātad šobrīd problēma ir dubulta. Tie ir ārkārtīgi svarīgi dokumenti, un Tajos runiet gan par makroekonomiskiem jautājumiem, gan par darba tirgus politiku un par tās sakārtošanu. Bet, piemēram, šajā dokumentā mēs uzsvaru liekam uz sava veida patreizējās politikas temperatūras izmērīšanu. Tātad eh, tagad pie problēmām. Vispirmām kārtām es uzskatu, ka problēma ir demokrātiskas dabas, jo Šobrīd um, Eiropa sastopās ar būtiskām problēmām un gandrīz visās tās dzīves jomās. Arvien biežāk ir tā, ka Eiropu ne tikai vada tehnokrāti, arvien vairāk ir dokumentu, arvien vairāk ir tabulu un eh, rēķinu. Mums pietrūkst politiskas vīzijas, kurp mēs dodamies Pie tam arī mūsu parlamentā šādas politiskas vīzijas varbūt nav, vismaz es to nemaz viegli nesaredzu. Un iespējams, ka situācija tāda pat ir arī dalību valstu parlamentos. Šobrīd komisija ir iegājusi ārkārtīgi komplicētā mīnu laukā, un, protams, ka ievērojot subsidiaritātes principu, komisija nevarētu darīt vispār neko. Es vēlētos jūs pamudinātu vēlreiz izlasīt Bervanšas, Pervanšas kundzes eh, ziņojumu, jo problēma jau ir visos līmeņos. Nav jau tā, ka es eh, vēlētos, lai Eiropa neko nedarītu šajos krīzes apstākļos, bet mums ir jārunā vienotā balsī. Pie tām jārunā par to ne tikai ministru līmenī, mums ir jārunā kā parlamentāriešiem un jāsadarbojas arī ar dalību valstu parlamentāriešiem šajā Eiropai tik izšķirošajā brīdī. Es esmu runājis arī ar deputātiem no citām politiskajām grupām, un daudzi uzskata, ka šis dokuments ir ļoti tehnokrātisks. Tajā runa iet par makroekonomiskiem jautājumiem, un tas tas tajā, tajā figurē pārāk daudz makroekonomisku terminu. Mēs runājam par 2020 stratēģiju, bet mēs nerunājam par iedzīvotāju problēmām. Politiskā līmenī mēs to piedodiet nedarām. Un patiesībā arī sociālos dienestus dalību valstīs ietekmē makroekonomiskās politikas veidotāji. Tas ir pilnībā pretrunā ar to, kas ir rakstīts Eiropas Savienības dibināšanas līgumā. Mēs nu, runājam ne tikai par tirgus ekonomiku, mēs runājam par sociālu tirgus ekonomiku. Sociālais ir pirmais pirmajā vietā, un katrā ziņā vismaz vienādi, līdz, vienādi svarīgs kā ekonomiskais. Bet tātad vēlreiz. Lasot šo ziņojumu, mēs izējām cauri simts lapas pusēm, tā katrā ziņā ir ļoti pamācoša ekonomiska literatūra, bet tikai divās lapas pusēs es redzēju atcauc uz nodarbinātības politiku, kaut kur drusceņa atcauc ar sociālo aspektu. Uh, Tātad eh, nodarbības, eh, nodarbinātības problēma. Pāri par 25 miljoniem, gadrīz 40% no jauniešiem ir eh, bezdarbnieku. Mēs neko nedaram. Atkal mēs neko nedaram. Mēs tikai runājam un kaut ko varbūt daram makroekonomiskā līmenī, un arī komisija dalību valstīm saka, ko darīt, ko darīt ar uh, valsts parādiem un ir sagatavota viena zaļā grāmata pēc otras un semināri par bezdarba samazināšanu un nabadzības izskaušanu jauniešu vidū, bet ja mēs tiešām gribam Eiropas Savienībā kaut ko panākt un izdarīt un izveidot Eiropas Savienību uz tās sākotnējām vērtībām, tad mēs nevaram runāt tikai un vienīgi par naudu un makroekonomiku. Protams, ka ir svarīgi sadarboties, protams, ka ir jārunā par ekonomiku, bet mēs nevaram apgalvot, ka brīdī, kad visām dalību valstīm būs izbeigušies ārējie parādi, mēs dzīvosim paradīzē ar lielo burtu. Nē, protams, ka pret parādiem ir jācīnās un vienalga mēs dzīvosim ellē un nevis paradīzē, ja mēs turpināsim strādāt tāpat kā līdz šim. Katru gadu mēs saņemam šādus ziņojumus. Labi, labi, es tūlīt beigšu. Es uzskatu, ka Kornelisens kundze ir paveikusi lielisku darbu. Es eh, nākšu klajā ar grozējumu priekšlikumiem, bet tie būs tādā pašā garā, kā sociālistu grupa jau iepriekš ir iesniegusi. Es uzskatu, ka komisijai vajadzētu daudz aktīvāk iesaistīties eh, Eiropa 2020 stratēģijas īstenošanā, ne tikai makroekonomiskā līmenī un ne tikai organizējot konferences un rakstot zaļās grāmatas. Ko mēs patiesībā darām? Ir ārkārtīgi svarīgi, lai komisija ikdienu piedomātu pie Eiropa 2020 stratēģijas izpildes. Vai tas tiks ierakstīts likumdošanā, kā mēs to izpildīsim? Uh, vēlētos pateikt, ka mēs jau nevaram doties uz priekšu, ja mēs dodamies vienu soli uz priekšu, divus atpakaļ. Uzskatu, ka vajadzētu runāt ne tikai par to, ko dalību valstis dara nepareizi. Piemērs. Piemēram, galēji Labējie manā valstī apgalvo, ka vajadzētu tikai vienu koplīgumu formu, vienu darba līgumu formu, bet eh, komisija neko ne, nedara un nenosaka, kā dalību valstīm noteikti būtu minimālo algu vai ko. Vēl bez tam bieži vien mēs sastopamies ar situāciju, kad eh, koplīgums, līgums par darba algām, arī šis koplīgums kļūst par uzbrukuma objektu. Būsim uzmanīgi, kolēģi! lai neizveidojās situācija, kurā mēs zāģējam zāru, uz kura sēžam. Protams, ka subsidiaritātes principu ievērot ir svētīgi, un tomēr būsim uzmanīgi. Mums ir jāuzklausa arī citas iesaistītās puses. Vēl bez tam es vēlētos eh, pieminēt arī citu aspektu. Vēl bez eh, bezdarba problēmām šobrīd Eiropā ir milzīgas problēmas ar jauniešiem. Mēs nevaram tikai pasīvi noskatīties, kā ārsts uz bezcerīgu slimu slimnieku. Nē, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs rīkotos un nevis tikai izrakstītu recepti. Piemēram, mēs varētu sagatavot un pieņemt direktīvu, ka savu veidu garantija, ka jaunietis trīs mēnešu laikā saņems darbu. Tādējādi mēs izmantotu tās iespējas un tos resursus, kas ir jauniešu vidū. Mēs jauniešu labā nedaram neko pliki, tukši vārdi. Jā, es, protams, saprotu, ka šeit daudz runā skaistus vārdus un labās frāzēs, tam es pilnīgi piekrītu, bet mēs neko nedarām. Mišel, dārgais Mišel, būtu svarīgi, lai mēs beidzot sāktu darīt kaut ko praktiski un realizētu dzīvē, lai mēs nerunātu tikai par ideoloģiju, par mācībām un ticībām. Paldies! Um, Miss, Mrs. Figueiredo. Figurēdo kundze, lūdzu. Paldies! Patiesībā mēs šobrīd runājam par ļoti delikātu tēmu. Es nevēlos varbūt atkārtoties un varbūt citēt kolēģi teikto, bet esmu spiesta pieminēt trīs punktus, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi. Pirmais Pirmais eh, ir tie pasākumi, kurus ir paredzēts īstenot un kuri jau tiek īstenot ekonomiskā līmenī, īpaši tajās valstīs, kuras krīze ir skārus vismagāk. Nākamais, eh, ko darīt katrā konkrētā situācijā, un, piemēram, kaut vai par sociālo jomu runājot, situācija ir ļoti neskaidra un dramatiska. Tāpēc arī mēs vēlētos pamudināt komisiju vairāk pievērsties sociālo aspektu izvērtēšanai un uh, apskatīšanai. Un tomēr, diemžēl, man ir jāsaka, ka, manuprāt, komisija nav savu uzdevumu augstumos. Protams, ka komisija izstrādā dažādas vadlīnijas, ceļa kartes un ieteikums, bet pilnībā tiek aizmirst tas, cik ārkārtīgi dramatiski ir situācija daudzās valstīs ar bezdarbu, ar uh, nabadzību un ar sociālo nevienlīdzību. Šobrīd miljoniem cilvēku Eiropā dzīvo samērā šausminotos apstākļos. Jaunieši, bezdarbnieki, sievietes, cilvēki ar īpašām vajadzībām, pensionāri ļoti daudzās dalību valstīs tieši šīm grupām klājās ļoti smagi. Vēl jau vairāk runājot par tām dalību valstīm, kuras krīzes skārus ļoti smagi tieši šajās valstīs, kurās tiek īstenots ļoti plašas e, taupības un līdzekļu konsolidācijas programmas, tad pirmām kārtām tiek griezt no sociālā budžeta. Un tā tas ir visur. Patiesībā mums ir jārunā par ļoti svarīgu punktu, un komisijai agrāk vai vēlāk, vēlams jau agrāk, būs kaut kas jādara, bet komisija šobrīd vismaz nedara neko. Neko. Un eh, ar šo savu sakāmo es vēlētos secināt, ka mēs no Eiropas kopienu puses nevarēsim izpildīt tos laika grafikus, kurus esam ierakstījuši, piemēram, Portugāles un Grieķijas parādu atdošanas līgumos. Un kad, piemēram, abas kaut vai šīs valsts varēs izpildīt stabilitātes un izaugsmas paktā ierakstītos skaitļus. Abās šajās valstīs jauniešiem un bezdarbniekiem klājās ārkārtīgi smagi. Un eh, šāda situācija var izveidoties jebkurā ekonomiskajā krīzē. Katrā ziņā iekšzemes koprodukts samazināsies vēl vairāk. Portugālē, piemēram, tiek rēķināts, ka iekšzemes koprodukts nākamajā gadā saruks vēl par 3% punktiem, un Grieķijā šis skaitlis būs vēl lielāks, un neviens vispār nerunā par Spāniju un Itāliju. Un komisija šobrīd nevar mums sniegt atbildi par bezdarba problēmām. Izskatās šobrīd, ka komisija bezmaz gaida, kad situācija kļūs vēl smagāka, un tad nāks klajā ar radikālu darba tirgus pārmaiņas ideju. Neviens jau šeit vairs nerunā par pensiju sistēmas reformām dalību valstīs un par pensionēšanās vecumu. Ja pensionēšanās vecums tiks paaugstināts, tad jauniešiem uzsākt darbu būs vēl grūtāk, un vēlreiz mēs varam pateikties komisijai par situācijas samež, samežģīšanu jauniešiem, jo jauns darba vietas jau nerodās, un tās arī netiek radītas, vienkārši viss strādā ilgāk. Un mēs nevaram nedomāt arī par to, kādas sekas visiem šiem pasākumiem ir un būs, un kādas un eh, kuras valsts šīs sekas skars pirmās. runājot par sabiedrisko sektoru, tad eh, pilnīgi viss valsts šobrīd piedzīvo budžeta konsolidāciju un visgrūtāk klājas tieši visnabadzīgākajiem slānim. Nākamais eh, arvien vairāk tiek noplicināts gan sociālais atbalsts, gan veselības aizsardzības sistēma, gan arī izglī, pieejamība izglītībai. Tātad visi šie elementi pasliktina be, pasliktina nabadzību dalību valstīs. Mēs pilnībā esam aizmirsuši Eiropa 2020 stratēģijas mērķus. Tas, kas tur toreiz tika ierakstīts, varbūt šie mērķi bija tāda sava veida minimālais slieksnis, bet eh, šobrīd komisija tos ir pilnīgi aizmirsusi. Un ko tad tas mums dos nākotnē? Mums šajā komitejā ir Eiropas komisijai jāpasaka skaidros vārdos un vienotā balsī. Komisijai ir jāmaina sava attieksme un jāmaina sava rīcība. Šādi tālāk dzīvot un strādāt mēs nevaram. Mēs nevaram akceptēt šo komisijas priekšlikumu. Komisijai ir jāmaina savas idejas, un kā jau Sarkaškungs tikko teica, nevar būt tā, ka simts dokumentu biezā simts lapas pušu biezā dokumentā tikai divās lapās runiet par sociālo momentu. Protams, ka bezdarbs, ja situācija bezdarba jomā paliks vēl dramatiskāk, tad ko mēs tam liksim pretī? Um, yeah. Paldies! Un pirms es došu vārdu manam blakus sēdētājiem vēlēs pateikt Sarkas kungam un Kornelisens kundzei, ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas parlamenta viedoklis tiku ņemts vērā šajā jomā. Un tagad došu vārdu jums eh, pavisam īsam kopsavilkumam, lūdzu. Lielas paldies! Jūs aicinājāt manī izteikties, eh, cik īsi vien iespējams, eh, nu, tad mēģināšu tā arī rīkoties. Lielas paldies par jūsu komentāriem par, un par apņemšanos, ko paužat. Uh, gribu jūs mums apliecināt, ka visa komisija, ne tikai uh, viens ģenerāla direktorāts vai komisārs aizstāv domu, ka mums ir jādod pārliecība, ka sociālajiem aspektiem ir jāspēlē sava loma, lai panāktu līdzsvarotību dažādos aspektos, tā skaitā ekonomikā. Un to nevar uh, noteikt tikai uh, paraugoties dažās rindiņās vai kādā dokumentā bet šī doma pastāv, bet papildus iekļaujošai izaugsmai mums arī jāpārliecinās, ka mums ir gudra uh, un ilgspējīga attīstība. Līdz ar to visas diskusijas par uh, ekonomiku ir ar to saistīts. Bez ilgspējīgas izaugsmas nav arī iekļaujošas izaugsmas, un nu, tas ir skaidrs, saprotams fakts. Uh, runājot par reformām. Tas nav tikai birokrātu izgudrojums. Gal galā par reformām eh, spriež arī nacionālajie parlamenti, valstu parlamenti. Un tagad eh, esam Eiropas pusgadā, bet pēc tā eh, ir arī valstu pusgads. Stratēģijās mūsu piedāvāto dal, ar dalību valstīm jāapspriež individuāli, pēc tām to apspriež valstu parlamenti un izdara secinājumus, eh, kā eh, mainīt savus budžetus. Ne jau Brisele nosaka to visu. Eh, mēs tikai cenšamies motivēt, dot dalību valstīm iedvesmu arī pašām rīkoties. Mēs gribam palīdzēt, kur vien varam. Galvenais instruments, kas ir mūsu rokās šobrīd, ir Eiropas sociālais fonds un arī kohēzijas fondi. Uh, Bet eh, runājot par šo tēmu, īpaši sociālais fonds. Būsim realistiski. Eh, plānošana šim fondam ir galvenokārt eh, dalībvalstu rokās subsidiaritātes principu dēļ. Protams, mēs sadarbojamies, Bet, ja dalība, mēs pārliecinamies, ka dalību valstu plāni parādās mūsu lēmumos attiecībā uz sociālo fondu kopumā, mēs piedāvājam palīdzēt dalību valstīm pārplānot uh, kādas lietas, ja nepieciešams, bet esam pārliecināti, ka uh, lielā. Uh, mērā mums jākoncentrējas uz naudas izmantošanu esošajā plānošanas periodā. Šobrīd esam 2011. gada beigās, un tikai viena trešdaļa e, Eiropas sociālā fonda e, maksājuma apropriāciju ir izmantotas dalība valstīs. Nākamajos divos gados a, ir atlikušas divas trešdaļas maksājuma apropriāciju, kas vēl ir pieejamas. Dalībvalsts var tās izmantot lielā mērā, koncentrējoties uz eh, prioritātēm, piemēram, apkarojot eh, ilgtermiņa eh, bezdarbu vai palīdzot jauniešiem. Ja, un mēs esam gatavi palīdzēt, ja nepieciešama pārplānošana, mēs neesam pret to, tieši pretēji, mēs gribam to darīt. Un tad jūs varat arī ehm, runāt par vairāk tālāk runāšanu mēs atkal atgriezīsimies pie jauniešu iniciatīvām dalībvalstīs. valstīs Eh, un to, kā dalībvalstis eh, var izmantot Eiropas sociālo fondu. Tāpat mēs izstrādāsim nodarbinātības pakotni nākamgad, eh, kurā koncentrēsimies uz to, kā apkarot bezdarbu kopumā un īpaši ilgtermiņu bezdarbu. Un es ar nepacietību gaidu, kad nākotnē to atkal apspriedīsim. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies arī par to, ka izteicāties tik īsi un kodolīgi. 20 decembris ir eh, gala termiņš, kur Nilsens kundze to jau pieminēja, un eh, tas būs tikai angļu valodā, diemžēl, šie eh, grozījumi. Es zinu, ka dažiem tas sagādās grūtības, bet nu tāds ir. Ja jums nav iebildumu, tad es piedāvātu, ka nodarbinātības komitejā ir vienkāršotā procedūra 46. likums. Un, nu, Eh, to eh, tad eh, bez grozījumiem apstiprinās plenārsēdē. Kā saprotu, Kornelsena kundze tam jau ir piekritusi, bet tikai gribēju pārbaudīt, vai viss tam piekrīt, jo laika vairs nav daudz. Un mums ir, tam ir jāgot, jābūt gatavam uz pavasara Eiropadomu. Ja iebildumu nav, tad es atgriezīšos pie iepriekšējā ziņojuma. Lielas paldies Mišela kungam par to, ka ieradāties. Paldies jums! Un atgriežamies pie Dardēna kunga ziņojuma. E, par Eiropas platformu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību. E, ziņojums tika pieņemts 1. oktobrī, e, un tad Dardēna kungs par to ziņos lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka dodat man vārdu, paldies, ka dodat iespēju veltīt dažas minūtes. Es centīšos gan neaizņemt pārāk daudz jūsu laika, jo darba kārtība ir ļoti um, gara, bet pastāstīšu jums par uh, pirmo ikgadējo sanāksmi Eiropas platformas cīņai pret nabadzību un sociālo atsumtību. Sanāksme notiks 17. un 18. oktobrī. Uh, komisijas paziņojumā par Eh, FAR iniciatīvu, ar ko paredzēts samazināt par 20 miljoniem nabadzīgos Eiropā, ir paredzēta ikatēja sanāksme ar dažādām iesaistītajām pusēm, eh, lai cīnītos pret šo problēmu. Un līdz ar to sanāks notikt pirmoreiz, un ņemot vērā, ka eh, tēt ir Eiropas Savienības prezidentūra piekrīt Polijai, tad sanāks notikt Polijā, Krakovā un vei ļoti veiksmīgā brīdī. 17 oktobrī. Startautiskajā nabadzības izskaušanas dienā bijām trīs pārstāvji no šīs eh, komitejas, bija Lambersa kundze un Tuvinens kundze un kā arī es pats. Uzskatu, ka uh, iniciatīva bija ļoti veiksmīga, varam priecāties par to, ka tāda ir norganizēta. Uh, Eh, sanāksme ir viena no platformas instrumentiem, kam ir vairākas misijas, vairākas lomas, nevien eh, paraugu, apmaiņa ar paraugu praksi, kas ir pamat uzdevums, eh, kas ir uztur, uzticēts šai platformai, bet arī tā veids monitoringu, to, kāda attīstība ir dažādās dalībvalstīs šai jomā, tāpat arī veicinot valstu politiku, cīnoties pret šo problēmu, iesaistot dažādas iesaistītās puses un nosakot arī pārvaldības iesaistīšanās līmeni un, un eh, sa sazinoties ar organizācijām, kas palīdz cīnīties pret nabadzību. Un gribu jums atgādināt, ka eh, attiecībā uz darbu sadalījumu mūsu komiteja uzsvēra, lai ziņojums varētu tikt izskatīts komitejā pirms īstenošanas datuma. Uh, Eh, kad eh, konvencija eh, ir jāievieš. Un tas bija ļoti svarīgs aspekts, jo tas ļāva jau sagatavoties šim ziņojumam, kas plenārsēdē tika pieņemts. Ļoti līdzīgi kā šeit. Un e, divos vārdos, kā šīs e, divas dienas notika. Bija plenārsēdē diskusijas, kurā koncentrējāmies uz mērķu sasniegšanu, cenšoties samazināt nabadzību dalību valstīs, vērsām uzmanību uz komisijas iniciatīvām, kā sasniegt mērķus. Nu, un uh, detaļās te neieslīgšu. Un uh, tātad tas bija plenārsēdē, un tāpat papildus notika arī semināri, kuros uh, pētījām konkrētākas tēmas, kā nabadzība un bērni, jaunieši, kādos vecākie cilvēki. un apņemšanās, ko vajag uzņemties nacionālā, reģionālā, vietējā līmenī. Tāpat runājam par sociālo uzņēmēju darbību, un es biju moderators šajā seminārā, kurā izskatījām sociālo uzņēmēju darbību. Otrajā dienā bija iespēja uh, paraudzīties ļoti konkrētiem uh, pasākumiem, kas tiek īstenoti un secinājumi no Andora kunga, uh, no Fedakas kundzes polijas ministrs un no manis tika izskatīti. Un es gribu īsumā par tiem pastāstīt. Mm, secinājumā gribu norādīt, ka es ļoti priecājos par, par pozitīvo uzņemšanu, ko saņēma eh, rekomendācijas, kas iezīmējās mūsu ziņojumā. Konkrētāk, iesaistītās organizācijas tos atbalstīja, bet es uzdrošinos teikt arī komisārs eh, pauda savu atbalstu, kurš šajos eh, secinājumos, savos secinājumos iezīmē vairākas iniciatīvas, kuras tika izstrādā, tika apspriestas arī ar mums un kas iet līdzīgā virzienā, kā mēs piedāvājam. Uh, lai arī vienmēr netiek izteikts apņemšanās, kuras mēs cerētu panākt, bet, nu, e, mēs arī gribētu redzēt, ka tas kādā brīdī varbūt konkretizēsies reālos darbos. Šī iniciatīva, kas apvienoja vairāk kā 400 dalībniekus, vairākas organizācijas, vairākas arī valstis, tika pārstāvētas no Eiropas Savienības un pat um, ārpus Eiropas Savienības. Kopā 38 valsts tika pārstāvētas. Tā ir skaista iniciatīva, kurai jātiek atkārtotai. Jo, nu, divas dienas tas ir pārāk īsts laiks, lai izskatītu visu šīs tēmas. Nākamgad varbūt mēs varētu paredzēt ilgāku tikšanu sanāksmi, kā divas dienas ilgu vien. Uh, lai varētu tajā tikt uh, pārstāvēts uh, dažādas personas, kas ir ieinteresētas nabadzīgas uh, darbas eh, jautājumā mums ir jāgūst, eh, jā, jāizdara secinājumi no šī gada konferences, lai eh, mācītos nākamajiem gadiem. Un arī es uzstāju uz to, ka nākotnes sanāksmēs mums vajadzētu apkopot rezultātus, bilanci no jau īstenotajām darbībām, cenšoties sasniegt šo nozīmīgo mērķi samazināt nabadzīgo personu skaitu. Eiropas Savienībā. Un tas ir jāskata, jāsaka, sarežģītā kontekstā. Arī eh, ņemot vērā diskusijas, kas ir te notikušas, ka ir jāņem vērā, piemēram, eh, pārvaldības politika un jāpievērš uzmanība īpaša pilsoņiem un sociālajiem jautājumiem. Lūk, priekšsēdētājs kundze, paldies! Thank you very much! Lielas paldies! Paldies, ka piedalījāties eh, sanāksmē un pārstāvējāt nodarbinātības komiteju. Paldies, ka strādājāt pie nabadzības un sociālās eh, atstumšanas eh, problēmas risināšanas un ceru, ka šādas sanāksmes notiks arī nākotnē, ka šis nebija vienīgais gadījums, kad tik augstā līmenī šādu jautājumu izskat. Lielas paldies jums par paveikto darbu. Tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Eh, tas ir vispārējās eh, debates par budžetu, kopīgas debates. 1, 2, 3, 4, 6 jautājumi. Un dodu vārdu Hārdī eh, kungam no revīzijas palāts, pēc tam Kantras kungs no Eiropas komisijas un tad Orī kungs. Lūdzu, Hārdī kungs no uh, revīzijas palātas. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Īsumā Eh, pastāstīšu eh, par sevi. Esmu Ričards Hārdijs, nodaļas vadītājs, kas atbildīgs par finanšu auditiem, nodarbinātības un sociālo eh, lietu jomā, tāpat no revīzijas palādes. Priekšsēdētāji lūdzu runātāju runāt mikrofonā. Vēlreiz eh, esmu eh, Ričards Hārdijs eh, no revīzijas palātas nodarbinātības un sociālo jautājumu nodaļas. Tāpat ir Sandalovas kundze, revīzijas palātas pārstāve un Sītimans Zipels, nodaļas vadītājs, kas atbildīgs par aģentūrām. Priecājos runāt eh, šai kontekstā par mūsu desmitā gada finanšu audita rezultātiem, kas saistīts ar nodarbinātību un sociālajām jomām, kas parādās ceturtajā eh, nodaļā. Eh, tie, kohēzijas, enerģētikas un transporta šajā sadaļā. Desmitajā gadā eh, tēriņi eh, bija 41 miljārds eh, eiro, ja viena trešdaļa Eiropas Savienības budžeta, lielākā daļa, vairāk kā 30 miljārdi reģionālām politikām. Nodarbinātība un sociālās lietas bija 7,5 miljārdi, jeb 18% šajā politikas grupā. Uh, Uh, nodarbinātības un sociālo lietu tēriņos Eiropas sociālais fonds ESF ir 40, 94%, atlikušie 6% attiecas uz ne Eiropas Savienības sociālās nodarbinātības uh, pasākumiem, kā sociālais dialogs un mobilitāte, kā eures, nodarbinātība, sociālā uh, līdzvērtība, progresa programma, globalizācijas piemērošanas fonds un eh, cilvēku resursu attīstības piekļuves eh, instruments lai varētu piekļūt eh, šim atbalstam dalību valsts, kandidātu valsts. 2010. gadā šīs politikas grupa tik, tik veikta revīzija, pētot 243 maksājumus, ko komisija veica. Mēs arī izvērtējām to, kā darbojās izvēlētās menedžmenta un pārvaldības sistēmas attiecībā uz reģionālo fondu un sociālo fondu e, dalībvalstīs. Tāpat pārskatījām arī īgada aktivitātes ziņojumus e, no atbildīgiem ģenerāldirektorātiem, tā izskaitā no e, nodarbinātības ģenerāldirektorāta. Kādi ir mūsu revīzijas galvenie rezultāti? Attiecībā uz kohēzijas politikas grupu kopumā eh, tiesa konstatē, ka 47% 49% maksājums skāra kļūda. Eh, kļūdas eh, reitings ir 7,7%, kas ir nedaudz augstāks kā 2009. gadā. Tas nozīmē, ka kohēzija kopumā joprojām ir kļūdu visvairāk skartā Eiropas Savienības budžeta daļa ar visaugstāko kļūdas koeficientu. Un es nedaudz nošķirtu eiro nodarbinātības un sociālo eh, lietu eh, tēriņus. Vairāk kā pusi no 243 veiktajiem maksājumiem eh, attiecās reģionāla fonda, kas attiec nodarbinātību sociālajām lietām, Te bija 60 e, Eiropas sociālā fonda e, transakcijas. Mēs veicām e, audita vizītes deviņās dalību valstīs, desmit operacionālajās programmās. Tāpat izskatījām sešus maksājumus, ko tieši veids komisija attiecībā uz citiem sociālajiem un nodarbinātības pasākumiem. Divi globalizācijas fonda maksājumi, divi granti sociālajiem un industriālajiem partneriem, viens maksājums starptautiskās nodarbinātības nodarbinātības centra ehm, birojam un eh, viens maksājums eh, reklāmas kampaņai Eiropas eh, gada nabadzības un sociālās atsumtības novēršanai reklamēšanai. Sociālais fonds 18 no 60 mēs bija konstatēts 18 kļūdas no 60 un uh, mēs pētījām uh, kļūdas koeficients individuāliem procentiem bija visai zems. Atlikušās kļūdas, ko konstatējām, bija saistīts ar neizpildi, kā nepietiekama pārbaudīšana uh, dalību valstīs kontrolēt projektus, ka, un ka iestādes nav, bet tam nav izmērām ietekme uz Eiropas Savienības budžetu. Galvenās kļūdas ESF projektos radās no neattaisno to maksājumu pamatojumu, e, ja tie neatiec, ja tie nav atmaksājumi saskaņā ar Eiropas Savienības vai valsts noteikumiem, vai e, ja trūkst deklarācijas par izmaksām um, auditētiem projektiem. Ir arī projekti ESF uh, projektiem no 4. nodaļas uh, tiesas ziņojumā, kas attiecas uz sešiem maksājumiem uh, attiecībās nodarbinātības un sociālajiem pasākumiem. Konstatējām, ka šie maksājumi ir veikti saskaņā ar piemēromu likumdošanu un šīs transakcijas bija bez kļūdām. Mūsu ikgadējā ziņojumā 4. nodaļā norādām, ka e, valsts iepirkuma noteikuma kļūdas ir viena trešdaļa e, kļūdu kohēzijas politikā kopumā. Un tās attiecas galvenokārt tikai uz reģionālo fondu. E, nodarbinātības un sociālās lietas te reti tiek skarts salīdzinot ar reģionālo fondu eh, eh, konstatējām 76 no 143 apstiprinātiem projektiem bija kļūdas. ESF ehm, e mazāk skar kļūdas, kā norādīja 18 no 60 projektiem, jeb aptuveni 30% pārbaudītajos projektos. Tāpat mēs eh, pētījām eh, pārvaldības un kontrolas sistēmas dalību valstīs, astoņas eh, audita iestādes sešās dalību valstīs 2007.13. plānošanas gadā, kas ir spēlē svarīgu lomu nodrošinot veiksmīgu pārvaldības un kontrolas sistēmu darbību, kas arī izstrādā ikgadējos eh, ziņojumus un eh, sazinās ar komisiju 3 no 8 iestādēm eh, bija saistīts ar ESF. Mēs identificējām atsevišķus trūkumus. Uh, tā kā pārbauda saraksti eh, vai eh, kādus eh, izdevumus tie iekļauj, bet mm, kopumā ar pārbaudas rezultātiem esam apmierināti. 3SF e audita iestādes tika konstatēts kā daļai vai pilnībā efektīvas savās rīcībās. Tiesa palāta arī pārskatīja audita iestāžu darbību un uh, Un arī šeit rezultāti bija salīdzinoši apmierinoši. 2010. gada ikgadējos rīcības ziņojumā par politikas grupām attiecībā uz nodarbinātības ģenerāla direktorātu konstatējām, ka ikgada aktivitātes eh, ziņojums dod eh, uzticamu novērtējumu, kā tiek eh, veikti tēriņi un kāds ir ģenerāla direktorāta, kāda ir ģenerāla direktorāta pienākumi. Uh, Ehm, auditu eh, veicot 2010. gadā politikai kopumā, mēs izstrādājam vairākas rekomendācijas komisijai galvenokārt eh, attiecībā uz reģionālo un sociālo eh, fondu maksājumiem. Mēs iesakām monitorēt to, kā tiek izpildīti ehm, kritēriji, kas ir nosprausti, kā mm, un arī jaunā plānošanas perioda e, kontekstā e, e, cenšamies ieteikt, meklēt iespējas vienkāršot ticami izpildes kritērijas. Un visbeidzot, daži komentāri par budžeta īstenošanu, kas parādās pirmajā nodaļā palātas ikgadējā ziņojumā. Galvenie novērojumi 2010. gadā eh, nodarbinātības ģenerāldirektors reicināja eh, 1,4 miljardus eh, eiro lai noslēgtu 2000. 2006. gada programmas. 2010. finanšu gadā ESF bija īstenošanas tiesības uz 88% apkuvis apgūs uh, līdzekļi, un tas ir um, attiecās uz eh, šo laiku, kas paredzēts programmu noslēgšanai. Te es uzsvērtu, ka šai kontekstā īstenošanas tiesības 88% apmērā nav jāuzlūko kā eh, negatīvas aspekts. Visbeidzot, piefiksējām lielu pieaugumu mūsu budžeta iz, neapkoto līdzekļu apjomā. Nu, tas nav nekas negaidīts, ņemot vērā plānošanas perioda posmu, kurā atrodamies, un Višela kungs arī iepriekš piesauca to, ka joprojām turpinās īstenošana esošajā plānošanas periodā. No manas puses viss, paldies. Lielas paldies, un tagad došu vārdu Kantos kungam no Eiropas komisijas, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Mani sauc Frantis Močan Kantis, Kantos, es esmu nodarbinātības ģenerāla direktorāta auditors. Un pirmkārt gribētu pateikties revīzijas palātai par lielisko sadarbību un par konstruktīvo pieeju 2010. gada budžeta izpildē. Un liels paldies arī par šo prezentāciju. Mm. It īpaši par kļūdu līmeņu analīzi un it īpaši par to, ka viņš pievērs lielu uzmanību mūsu ģenerāldirektorātam. Runājot par budžeta izpildu izpildi. Eh, revizijas palāta jau pieminēja, ka 2010. gadā mūsu ģenerāla direktorāts ir, piln, ir apguvis praktiski 100% no visām saistībām 11,3 miljardus eiro. Un runājot par maksājiem, eh, maksājumiem esam apguvuši 88% no 7,4 miljardiem eiro. Galvenie trūkumi budžeta izpildē skaidrojam ar to, ka ESF ir slikti pildīts, un tas ir tādēļ, ka mēs stingri ievērojam politiku jau kopš 2008. gadā. Mēs nekad neesam atraduši dalību valstīs būtiskas sistēmiskas kļūdas. Bet tad, ja esam atraduši, tad ir palēninājusies budžeta izpildi 2010. gadā, bet 2011. gadā situācija ir diametrāli pretēji. Šobrīd mēs redzam, ka maksājuma apropriācijas ir pieaugušas, sasnieguši 1,2 miljārdus eiro. Galvenokārt šie maksājumi tiek izmaksāti starp reģionālu un uh, lauksaimniecības ģenerāla direktorātiem. Līdz ar to 2010. gada izpildes trūkums parādās ar uz tas bija 2011. gadā, būs nepieciešama kompensācija izmantojot DG Agri un Regio. Vēl kāda joma, ko gribētu pieminēt, EPA, kur ir zema zems izpildes līmenis, tas ir skaidrojums ar to, ka valstis ir iesniegušas pārāk maz pieprasījums pēc šiem līdzekļiem. Vēl pāris vārdu par revīzijas palātas secinājumiem par kļūdu līmeni. Ceturtajā nodaļā runa ir par kohēzijas politiku kopumā, un tur ir 7,7% kļūdu līmenis. Runa ir ne tikai par ESF izpildi, bet par 18% no visām maksājuma apropriācijām 2010. gadā, arī par reģionālo un kohēzijas fondu, enerģijas un transporta jomām. Un tādēļ visā šajā kohēzijas politikas pakotnē, kas tika pieņemta šī gada oktobrī, komisija ir pieņēmusi arī darba dokumentu, kurā mēs analizējam kļūdu līmeni pēdējo gadu laikā, sakot ar 2008. gadu. Uh, Un šajā analītiskajā dokumentā analizējam gan kļūdu tipu, ko uzrādījis re, re, revizijas palāta, un arī geogrāfisko koncentrāciju. Dokumentā ļoti skaidri parādās, ka kopš 2008. gada ir bijusi ļoti strikta nodarbinātības ģenerāla direktorāta kontrolas politika. ESF augstais kļūdu līmenis mūs ietekmē ļoti maz mūsu pašu kļūdu līmenis, tātad mūsu ģenerāldirektorāta kļūdu līmenis ir ļoti ierobežots jau sākot no 2008. gada, un tas ir arī pietiekami zems 2010. gadā. Darba dokumentu komisija pieņēma oktobrī kohezijas pakotnes kontekstā, un tajā ir norādīts arī, ka ļoti skaidri parādās kļūdu koncentrācijas septiņās Uh, jomās trijās dalību valstīs. Mēs no savas puses esam mēģinājuši risināt šīs problēmas, gan reģio, gan nodarbinātības ģenerāla direktorāts ir uzsācis pilotu programmas, kur mērķis ir novērst problemātiskās uh, dalību valstis, uh, kuru nav daudz, novērst šo kļūdu līmeni. Kā uh, eh, revizijas palāts pārstāvis pieminēja, es gribētu teikt, ka valsts iepirkuma uh, procedūras nav bijušas kļūdainas, ESF un tāpat arī ārpus ESF esošās līnijas, ko menedžē mūsu ģenerāldirektorāts eh, valsts iepirkumu jomā bijušas bez kļūdām. Eh, šajā komitejā ir referents, kas nodarbojas ar budžeta izpildi, un viņš uzdod jautājumus par tehnisko palīdzību un par pilotu projektiem, kas ir mūsu pārziņā bijuši 2010. gadā. Ir arī dažādi operatīvie granti, kas ir tikuši īstenot šajā laikā, un referents par to rakstu, un tāpat arī par dažādām cita, citiem apakšjautājumiem. Mēs esam saņēmuši specifiskus jautājumus un rakstisku uz tiem atbildam referentam. Tagad došu vārdu referentam Orikungam, lūdzu. Köszönöm a szót, elnök asszony. Azt kell mondanom, hogy igen szerencsés helyzetben vagyok. Paldies, priekšsēdotājs kundze. Jāsaka, esmu samērā apmierināts. varu pilnībā piekrist tam, ko abi iepriekšēji runātāji runāja par 2010. finanšu gadu budžeta izpildi. Apstiprina arī to, ka bija ļoti konstruktīvs, di konstruktīvs dialogs, tikos ar Kantas kungu un viņa kolēģiem. Un šodien visiem skaidri varu apliecināt, ka visi jautājumi, ko mēs uzdevām, tika arī atbildēti. Mēs saņēmām apmierinoši detalizētas atbildes. Jāsaka, ka iepriekšējos gados mums bija ļoti garas debatas. Tās bija nepieciešamas. Tās bija gāras un detalizētas, un tikai pēc tām mēs varējām nolemt, ka apstiprināsim budžeta izpildi. Taču šogad viss notika daudz labāk. Protams, ir problēmas, bet problēmas tika risinātas, kļūdas tika labotas, un tādēļ es varu atbil, piekrist visam tam, ko teica revizijas palātas un komisijas pārstāvji. Manuprāt, tiešām esam sasnieguši kaut ko ļoti labu. Ir panākts būtisks uzlabojums. Kāda lieta, ko mēs vēl varētu uzlabot? Sociālā fonda maksājumu un saistību izpilde varētu tikt uzlabota. Ja es pareizi atceros, tad maksājumu izpilde bija 97%, tas ir ļoti daudz. 7,7% kļūdu līmenis arī, manuprāt, ir uzlabojums, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo gadu rādītājiem. pirmajā acu mirklī varbūt varētu likties, ka 7,7% līmenis ir augsts kļūdu līmenis, taču es gribētu norādīt, ka tas tomēr ir labāk nekā agrāk. Vispārējais kļūdu līmenis ir mazinājies. Eiropas komisija ir daudz ko darījusi šī kļūdu līmeņa samazināšanai. Tas ir ļoti labi, ka daudz kas tiek darīts, lai informētu dalību valstis pār noteikumiem, kas saistīta ar dažādo fondu izmantošanu. Tā ir palīdzība dalību valstīm un dažādām uzraudzības struktūrām. Tā atbildīgās iestādes var veikt efektīvākas un stingrākas kontrolas procedūras. Mēs esam izteikuši vēlmi labāk sadarboties ar Olafu tas būtu ļoti labi. Tas palīdzētu mums vēl vairāk samazināt kļūdu līmeni. Cerams, ka tas mums tiešām izdosies. Es tik tiešām uzdevu konkrētus jautājumus par atsevišķiem projektiem un programmām. Un bija ļoti gandarīts, ka man tika sniegtas pamatotas un plašas atbildes uz šiem jautājumiem. Mēs gribētu aicināt Eiropas komisiju turpināt veikt pārbaudes, pārbaudot atsevišķas budžeta pozīcijas, Mums nevienmēr ir skaidrs, kādēļ ne visi izdevumu veidi tiek uzskaitīti kā atsevišķas pozīcijas. Mēs vienmēr esam gribējuši, lai atsevišķas saistības parādītos kontrolēs kā konkrēta, konkrētas pozīcijas. Mēs ceram, ka tālākā sadarbība būs ļoti noderīga šajā jomā un nesīs augļus. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi arī noteikt ļoti skaidrus atsaucas līmeņus, tad, ja runājam par globalizācijas pielāgošanas fondu līdzekļiem. Un visbeidzot, ja runājam par tehniskajiem maksājumiem, tad šajā jomā, manuprāt, mēs saņēmām lielisks atbildes uz mūsu jautājumiem. Mēs saņēmām precīzus datus par dalību valstīm. Mēs gribētu aicināt dalību valstis spērt vēl tālākos soļus šajā virzienā, proti datu precizēšanā. Kopumā Manuprāt, šie atzinumi ir ļoti pozitīvi, informācija ir ļoti pozitīva. Tā pierāda, ka ieliktās pūles beidzot ir vainagojušās ar augļiem. Es drīz nākšu klajā ar savu atzinumu, tad mēs to varēsim apspriest, un es kā referents, protams, esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem un pieņemšu arī jūsu grozījumus, ja tāds gribat iesniegt. Paldies! Paldies! Šķiet, ka revizijas palātas pieminētais kļūdu līmenis ir diezgan augsts, bet es biju gandarīti dzirdēt komisijas pārstāvu paziņojumu, ka tas tomēr zemāk nekā agrāk, un mēs virzamies pareizā virzienā. Uh, ļoti labi, ka stūrējam pareizā virzienā. Vēl gribu pieminēt pāris datumus. Uh, Grozījumi ir jāiesniedz tulkošanai 20. decembrī, mēs tos apspriedīsim 21. janvārī, nodarbinātības komitejā 13. februārī balsosim, budžeta kontrolas komitejā 22. 27. martā un plenārsēdē šie atzinumi ziņojumi nonāks mājā. Gribētu vēlreiz pateikties revizijas palātas pārstāvu Hārdī kungu un kontūru kungu, kas šeit pārstāv Eiropas komisiju. Jūsu stāstījums bija ārkārtīgi noderīgs.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 14. darba kārtības punktu grozījumu izdarīšanu regulā par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un to īstenošanas kārtību. Referents ir Kabrnoha kungs. Předající kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vám představil návrh zprávy o koordinaci eh, sociálních systémů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 Es vēlētos uzsvērt, ka mans kā referenta nolūks bija censties izveidot eh, visiem šiem jautājumiem saprotam paskaidrojumu. Un eh, šim jautājumam ir jātiek diskutētam arī padomē, un mums ir jāvienojās rezolūcijas līmenī. Un eh, vismaz par šo regulu vienošanās parasti tiek panākta pirmajā lasījumā. 1. decembrī padome panāca vienbalsīgu vienošanos par vispārīgu pieeju šiem jautājumiem. Un vēl bez tam vēlētos jums pateikt, ka komisija padomas tikšanās laikā, vismaz pēc man sniegtajām ziņām, tātad padoma vienojās par to, ka direktīva tiks pārskatīta vai direktīva tiks pārskatīta pēc diviem gadiem. Tātad pārskats būs pēc diviem gadiem, un tad eh, diskusijās tiks iesaistītas daudzas iesaistītās puses. Vēl vēlētos minēt, ka balstoties uz padomus izstrādāto vispārējo skatījumu un nostāju un balsoties uz dažādu dalību valstu iniciatīvām, es esmu gatavs eh, apkopot grozījumus, kuros eh, tiks iekļauti dažādi padomes eh, darba sēžu rezultāti. Un 10. janvārī pēcpusdienā es vēlētos lūgt visus sēnu referentus uz mūsu kopīgu sanāksmi. Priekšsēdētāji, paldies! Un tagad es vēlētos dot vārdu Polijas prezidentūrai. Jā, lūdzu, Polijas prezidentūrai vārds. E, dziękuję bardzo, e, pani przewodnicząca. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Polijas prezidentūras vārdā es e, vēlētos izteikt um, atzinības vārdus referentam, un es vēlētos arī apstiprināt to, ka 1. decembrī padomu vienojās sēdes laikā par labāku sociālo sistēmu koordināciju Eiropā. Tika pieņemtas vispārīgas vadlīnijas. Tātad tie bija grozījumi 2010. gadam un tas attiecās uz padomu 78. dokumentu. Vēl vēlētos piebilst to, ka Polijas prezidentūra par savu stūra likmeni izvēlējās jau Ungārijas prezidentūras laikā aizsākto darbu. Un Ungārijas prezidentūras laikā lielākās pretrunas bija saistītas ar pašnodarbināto un strādājošo sociālajām garantijām. Līdz ar to ar šiem diviem jautājumiem mēs strādājām īpaši. Balstoties uz izsūtītajām anketām, mēs ieguvām papildus un dziļāku informāciju par to, kā dalību valstīs darbojās bezdarbnieku pabalsti un dažādas schēmas. Un balstoties uz savāktajiem statistikas datiem, mums izdevās vienoties par kompromisu priekšlikumu, ko arī prezentējām padomēji. Mūs priecē, ka priekšlikums, kas tika sagatavots diskusiju rezultātā, šajā priekšlikumā mums izdevās iekļaut dažādu dalību valstu viedokļus, un mūs no tiesas priecē, ka mums izdevās vienoties par šām vispārīgām padomas vadlīnijām. Šā iemesla dēļ Polijas prezidentūra cer, ka mums izdosies vienoties ar Eiropas parlamentu, balstoties uz padomas sagatavoto eh, dokumentu jau pirmajā lasējumā. Prieksēdētāji, paldies! Un tagad došu vārdu Takerkungām no Eiropas komisijas. Lūdzu! Thank you, chair. paldies, priekšsēdētājs kundze! Es eh, varbūt pāris vārdus par komisijas sagatavoto priekšlikumu. Mūsu priekšlikumu vajadzētu izskatīt eh, tā saucamo misilēnijus grozījumu gaismā, un eh, mums ir jāņem vērā arī iepriekšējās regulas 14.08 šķērslīdz 71 un 55 šķērslīdz 78, un eh, šīs regulas būtu jāpārskata ik gadu. Tātad šo regulu galvenais nolūks bija piemēroties pēdējā laika notikumiem un arī izmaiņām dalību valsts likumdošanā, īpaši ņemot vērā Eiropas kopiem tiesas eh, lēmumus, prejudikātu. Šobrīd eh, tā ir pirmā reize, kad mums ir dažādi grozījumi saistīti ar šo jauno regulu, un eh, runa iet arī par daudziem gadu desmitiem, kas ir pagājuši no šo regulu pieņemšanas, un tāpēc agās, abās regulās bija nepieciešams eh, papildus sagatavot pielikums. Vēl bez tam bija nepieciešams arī sīkāk paskaidrot vairākus eh, aspektus, kas bija ierakstīti jau sākotnē regulās, ar nolūku vienkāršot un padarīt homogēnāku to interz, interpretāciju, kā arī varbūt izvairīties no neskaidrībām un plaisām dažādās interpretācijās. Vēlētos uzreiz pateikt, ka tie bija tehniskas dabas grozījumi, un e, šāda veida praksa ir tikusi īstenota jau daudzas reizes saistībā ar iepriekšējām regulām, Un arī Polijas prezidentūras laikā mēs esam vienojušies par vispārīgu skatījumu, kas pilnīgi noteikti ir būtisks solis pareizajā virzienā par vienošanās panākšanu šā priekšlikuma sakarā. Priekšsēdētāji, paldies! Es sajekundzu, lūdzu! Paldies, prieksēdētāja kundze. Es e, vēlētos pievienoties arī referenta teiktajam, ka šeit runiet par tehniskas dabas vienošanos, un arī referents pieminēja divus svarīgākos momentus - tā saucamais reģistrētā adrese un kā to definēt, un nākošais jautājums ir, kas notiek, ja darbinieks zaudē darbu kaut kādā citā dalību valstī vai arī pārceļas uz citu dalību valsti. Tātad, ja strādājošais zaudē darbu un turpina dzīvot konkrētajā valstī, tad, protams, ir skaidrs, ka viņš saņem bezdarbnieka pabalstu, bet, ja strādājošais zaudējot darbu no savas valsts, kur viņš strādāja, atgriežas atpakaļ savā, piemēram, izcelsmes valstī, tad kas notiek ar šiem jautājumiem? Vai varētu būt iespējams, ka šādā situācijā viņš saņem bezdarbnieka pabalstu, kaut arī viņš vairāk nedzīvo konkrētajā valstī? Laika gaitā, e, es tā kā zinu, ka laika mums ir maz, es zinu, ka daudzi tehniskas dabas jautājumi vēl tiks īpaši padziļināti diskutēti, un es tos gaidu ar lielu nepacietību. Paldies! Paldies, Lambertas kundze! Paldies, prieksēdētājs kundze, un es ļoti lielā mērā atbalstu referenta aprakstīto darbu un tā garu. Protams, ziņojums ir tehniskas dabas, bet tam ir arī personīga šķautne, jo tajā ir strādājuši daudz iesaistītie. Un tas pilnīgi noteikti pierāda, pierāda to, ka mums ir jāņem vērā tas, ka ir šis dokuments tehnisks. Reģistrētā adrese, tas mūsu komitejai ir īpaši interesants jautājums. Tā tad varbūt vajadzētu runāt par jēgpilnu reģistrēto adresi un nevis tikai pasta kastīti, lai izmantotu un ļaunprātīgi izmantot dažādas sociālās sistēmas dažādās dalību valstīs. Tātad pilnīgi noteikti būs situācija, kur uh, parādīsies kompānijas, kuras sāks izpētīt, kur sociālajie maksājumi ir viszemākie. Un tad varbūt šī adrese tiks pārcelt uz valsti, kur sociālajie maksājumi ir zemi. Tāpēc es domāju, ka šī tā saucamā reģistrēta adrese mūs interesētu visvairāk. Paldies, un tagad Serkas kungs, un pēc tam uh, e, Rīkungs. Prieksēdētājs kundze. Un uh, Es vēlējos pateikt, ka 11. decembrī mēs e, vēlreiz tiksimies, mēs esam uzklausījuši komisijas teikto, padomas teikto, ir lieliski, ka mēs par to esam vienojušies. Un, protams, vismaz mūsu politiskā grupa uzskata, ka e, jau vajadzētu vienoties, ja tas ir iespējams, pirmajā lasējumā. Tas būtu lielisks kompromiss, un tas arī būtu risinājums visām mūsu problēmām. Un, protams, ka tas arī ir svarīgākais jautājums kā atrisināt eh, avio kompānijās strādājošo problēmu un pierobežas reģionos strādājošo. Mūsu politiskās grupas nostāja ir tāda, ka mēs vēlamies sadarboties pie šo jautājumu risināšanas. Paldies, saka priekšsēdētājs kundze, un tagad Orī kungs. O, Ovīrs kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī mēs atbalstam šos jautājumus, un, protams, mūsuprāt, e, kaut arī grozījumi ir tehniskas dabas un izmaiņas, tās tomēr ir ārkārtīgi svarīgas. Pēc savas būtības un satura šie grozījumi un izmaiņas ir svarīgas cilvēkiem. Un, e, ja dalību valstīs ir notikušas izmaiņas likumdošanā šī procesa gaitā, tad mums tas ir jāņem vērā. Tātad izmaiņas valsts likumdošanā ir svarīgas, un patreizējā situācijā varbūt nav iespējams eh, to īstenot vienā dalību valstī un vienoties dalību valstīm, tas ir jādara Eiropas Savienības līmenī. Tas nozīmē, ka dalību valstis pašas ir atbildīgas par sociālajām sistēmām. Prieksēdētāji. Uh, Ovi Roitens kundze. Jā, paldies, prieksēdētāji. Kundze. Jā, kā jau mēs e, dzirdējām, šie tehniskie grozījumi ļoti lielā mērā skars tos, uz kuriem tie attiecās. Prieksēdētais kundze, es domāju, ka mums ļoti uzmanīgi vajadzētu izskatīt iesniegtos grozījumus īpaši tos, kas attiecās uz tā saucamajām pasta kastītes adresēm. E, mēs zinām, ka ir viltus uzņēmumi un e, ir situācijas, kad piloti, pilotu darba vieta tiek reģistrēta vienām dalību valstī tieši tāpēc, ka tur ir darba devējiem labvēlīgāka sociālo maksājumu vide. Otrais, kas, manuprāt, izraisīs problēmas ir saistīts ar maksājumiem. Uzskatu, ka arī to mums vajadzētu pamatīgāk izvērtīt. Un varbūt trešais, tas ir saistīts ar bezdarbnieku pabalstiem. Man personīgi liekas, ka situācijai būtu jābūt tādai, ja cilvēks kaut kur strādā vienalga kur piecus gadus un pēc tam pārvietojās uz citu valsti dzīvot, cilvēkam būtu jāsaņem bezdarbnieka pabalsts tajā valstī, kur viņš ir strādājis. Dāmas un kungi, mums e, vajadzētu tālāk izskatīt grozījumus, un runājot ar Sāriju Sājas kundzi, mēs tad vienosimies par to, vai tā mēs varam tālāk strādāt vai nē. Paldies, un tagad, e, tagad dod vārdu Kabarnoha kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies kolēģiem, paldies pilnīgi visiem, kur izteicās šajā diskusiju raundā. Es esmu pārliecināts, ka mums izdosies identificēt svarīgākos punktus un arī vienoties par tiem. Un mēs eh, pasludināsim mūsu kopīgās intereses, lai būtu pārliecināti par to, ka šie tehniskie standarti padarīs cilvēkiem dzīvi vieglāku un labāku dažādās dalību valstīs. Es tiešām ceru, ka šis priekšlikums tiks eh, pieņemts pirmajā lasījumā. Es vēlētos jūs pamudināt atbalstīt šādu vienošanos, un mums vajadzētu lūgt, lai komisija šo priekšlikumu pārskat pēc diviem gadiem. Lielas paldies! Datumi! Gal, gal termiņš eh, ir 19. Eh, eh, janvāris, pēc tam 25. 26. janvāris grozījumiem nodarbinātības komitejā pieņems 29. februārī, 1. martā nākamais un plenārsēdē aprīlī. Tad pāriem pie balsošanas. Ceru, ka jums visiem ir balsošanas kartītes gatavas. Eh, ja nē, tad lūdzu dariet mums to zinām, lai mēs pārliecinātos, ka arī jūsu balss tiek ieskaitīta. Eh, bet, eh, ja jums ir kartīts, tad ļoti labi. Pirmais pār korporatīvo pārvaldību. Orīkungs. Thank you very much. Paldies, labi. Tādā gadījumā. Cik daudzi ir aizmirsuši balsošanas kartītes paņemt līdzi? E, lūdzu, ziņojiet e, arī kungam. Labi, pāriem pie balsošanas. Vispirms balsosim par Kristensens e, kundzes korporatīvās vadības satvaru Eiropas uzņēmiem. Lūdzu, balsosim par kompromisu A. Kas par? Pret? atturās eh, pieņemts. Piektais grozījums eh, balsojums pa daļām. Pirmā daļa, kas par, kas pret, atturās. Pārbaudīsim. Lūdzu, balsojam elektroniski par pirmo daļu. Beidzam balsot. Uh, eh, 26 par uh, 15 pret Pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Jā. 14 eh, elektroniski un kopā 15 bija pret, pret iepriekšējo. Otrā daļa tagad. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. Nē, atvainojiet, atkrīt. Es sapratu, ka jūs paceļat uh, vīkšķi gaisā. Nē. Sastais uh, grozījums ar uh, orālu grozījumu no referenta. Uh, kas par? Pret. Atturās. Uh, pieņemts. Septītais grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Uh, atkrīt. Uh, astotais par. Kas pret? Atturās. Pieņemts. Eh, astotais eh, kompromiss, kas par pret atturās pieņemts. Desmitais grozījums, kas par pret. Pārbaudīsim elektroniski, lūdzu, par desmito grozījumu. Beidzam balsot. 23 pār 18 pret pieņemts. 11. Kas pār? pret, atturās. Man šķiet tāds pats rezultāts, bet pārbaudīsim elektroniski 11. lūdzu. Beidzam balsot. 22 pār 19 pret pieņemts. 12. grozījums, kas par? Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 23 pār 17 pret pieņemts. M kompromiss. Kas pār, kas pret, atturās, pieņemts. Kompromiss B, e, kas pār, kas pret, atturās, pieņemts. D kompromiss, kas par pret atturās pieņemts. Eh, mutiskais grozījums pie 23. kas par pret atturās. Pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu balsojam par 23. grozījumu. Beidzam balsot. 22 par 19 pret pieņemts. E kompromiss, kas par, pret, atturās, pieņemts. F kompromiss, kas par, pret, atturās. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par F. Beidzam balsot. Uh, 15 par 23 eh, pret eh, noraidīts. 28. grozījums, kas par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski, lūdzu balsojam. Beidzam balsot. 17 pār 21 pret noraidīts. 29. grozījums, kas pār? pret atturās. Šķiet, ka tās pats, bet pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, balsojam par 29. Beidzam balsot. 20 par, 23 pret noraidīts. 30. ar uh, svītrom, kas par pret Pārbaudīsim elektroniski 30. grozījumu. Beidzam balsot. 24 par 19 pret. Pieņemts. 31. un 32. grozījums atkrīt. 33. kurš par? Kurš pret? Atturās pieņemts. 34. kas par? Kas pret? Eh, atturās eh, eh, noraidīts. Kompromiss J, kas par pret atturās pieņemts. I kompromiss grozījums, kas par pret atturās pieņemts. Tālāk, kā kompromiss grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 48. kas par pret atturās pieņemts. C kompromiss, kas par? Pret. Apturās. Pieņemts. 50. grozījums, kas par? Pret. Apturās. Pieņemts. 51. kas par? Pret. Apturās. E, noraidīts. L kompromiss, kas par? Pret. Apturās. Pieņemts. 57. kas par? Pret. Pārbaudīsim elektroniski, lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. 23 pār, 20 pret, pieņemts. 59. kas par? Pret, atturās, noraidīts. 60. grozījums, kas par? pret, atturās, noraidīts. 61. ir eh, atsaukts, 62. valodniecisks grozījums, par to nav jābalso, 63. atsaukts, 64. kas par, pret, atturās, noraidīts, 65. kas par. Pārbaudīsim 64. lūdzu elektroniski balsojumu par 64. Beidzam balsot. 23 pār 19 pret. Jums taisnība. Pieņemts. 65. Kas par? Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, 65. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. 26 par, 17 pret, pieņemts. 68 grozījums, kas par? Pret. Lūdzu, pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 68 grozījumu. Beidzam balsot. 20 par, 23 pret, noraidīts. 67. Kas par? Pret. Eh, lūdzu, pārbaudīsim. Eh, par, pret, apturās, pieņemts. 68. Kas par? Pret, apturās, pieņemts. Atlikušie grozījumi atkrīt. Ā, ah, nē, ir viens eh, kompromisa grozījums, kas netika apstiprināts. 69., 70. un 71. grozījums atkrīt, pārējiem pie gala balsojuma. Sākam balsot! Beidzam balsot! 37 pār, neviens nav pret, 6 atturējušies. Apsveicam Kristensenu kungu! Pārējiem pie nākamā balsojuma. Uh, Džakons arī kundzes uh, tātad ziņums par uzņēmumu. Uzņēmumu ietvaros pārcelt trešo valstu valstspiedarīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumu 68, 69, 77, 1 un 72 nav pieņemami. Uh, pārējiem pie uh, balsojuma par septīto, um, kas par pret atturās pieņemts. 73. atkrīt, 74. arī atkrīt. Kas par kompromisu A par pret atturās pieņemts. 77. grozījums. Kas par pret atturās noraidīts. B kompromiss. Kas par pret Pārbaudīsim elektroniski. B kompromiss. Balsojam elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot. Divdesmit viens pār, divdesmit divi pret. Noraidīts. Pārējiem pie 78. Kas par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski 78. grozījumu. Beidzam balsot. 18 pār, 22 pret, noraidīt. 79. kas par? Pret, Pārbaudīsim elektroniski. 79. grozījums. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. 18 pār 25 pret noraidīts. B1 kompromisa grozījums. Kas par? Pret atturās pieņemts. C kompromiss, kas par, pret, atturās pieņemts. 86. atsaukts, 87. kas par, pret. Nāsu pārliecināta, kāds ir rezultāts. Balsosim elektroniski, lūdzu. 87. grozījums. Beidzam balsot. 23 pār 17 pret pieņemts. 88. Um, savietojums ar 87. kas par pret atturās pieņemts. D kompromiss kas par pret atturās pieņemts. K kompromiss kas par pret atturās pieņemts. E kompromiss kas par pret atturās pieņemts pieņemts. Uh, 103. Kas par? Pret. Uh, atturās. Noraidīts. F kompromiss. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Uh, 13. Kas par? Pret nav īsti skaidrs. Pārbaudīsim vēlreiz 13. grozījums, kas par pret. Pārbaudīsim elektroniski, lūdzu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 20 pār, 23 pret. Noraidīts. 110. grozījums. Kas par? Pret atturās pieņemts. 14. kas par? Pret. Atturās pieņemts. 15. 14. pārbaudīsim vēlreiz. Sākam balsot, beidzam balsot. 26 pār, 18 pret pieņemts. 15. grozījums, kas par pret atturās Tāds pats skaits pieņemts. 111. nav pieņemams, 112. 113. svītrojums um, pieņemts. 16. atkrīt. Pirmā daļa. 114. Uh, atkrīt, 115. kas par, kas pret, Nav īsti skaidrs, kas par 115. Kas pret? Atturās? Pārbaudīsim elektroniski. 115. grozījums. Beidzam balsot. 23 pār, 21 pret pieņemts. 116. atkrīt, 117. Eh, līdz 122. nav pieņemams, 23. Eh, ar svītrojums, tātad 123. Eh, kas par pret noraidīts. Atvainojiet, jāatgriež pie B kompromisa, par ko nebija skaidrības. Par 116. balsojumu. Bals par Mārtina Kaslera grozījumu. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. Pārējiem pie G kompromisa grozījuma. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. 127. un 128. nav pieņemami. H kompromiss. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. voting list because it's confusing for everyone otherwise. Right, uh, one, two, uh, that's covered by the one, two, one's covered. Tā tad uh, jau parādās šis uh, grozījuma atvainot par sajukumu. H pieņemts 1, 3, 5 līdz 145 uh, 149 nepieņem kompromiss I, kas par pret, pārbaudīsim elektronisku kompromisu I, kas par eh, lūdzu balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 29 par, 14 pret. Pieņemts. Tālāk L kompromiss. Kas pār? Pret. Atturās. Pieņemts. Tālāk. 180. Eh, eh, Tad vairāk grozījumi atkrīt pārējiem pie 24, kas par pret eh, atturās Pārbaudīsim elektroniski, lai arī man šķiet, ka tas bija pieņemts 24. grozījums. Lūdzu, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Divdesmit seši par, septiņpadsmit pret, pieņemts. Otrais, kas par? Pret Tāds pats skaits pieņemts. 25. kas par, pret, atturās pieņemts. 26. kas par, pret, atturās pieņemts. 27. kas par, pret, atturās pieņemts. 27. kas par, tikko jau to nobalsojam, tad par 28. par, pret, atturās pieņemts Pieņemts 29. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 30. Nepieņemams. 31. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 32. un 33. nav pieņemama. Balsojam par 34. Kas par? Pret. Pārbaudīsim elektroniski, lūdzu. 34. grozījums. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 17 pār 25 pret noraidīts. 35. ir saviet. Kas par? Pret, atturās, pieņemts. Nu, es nezinu, kāpēc, bet tā nu tas ir. 36. kas par? Pret, atturās pieņemts. 37. kas par pret atturās pieņemts. 38. kas par pret atturās pieņemts. 49. savietojums, kas par pret pārbaudīsim lūdzu 39. grozījums balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 17 pār 26 pret noraidīts. Trešais eh, grozījums atkrīt. Pārējiem pie 40. 40. grozījums. Balsojam. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Jē, kompromis grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 45. ir atsaukts, 49. grozījums, kas par pret atturās. Man šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. 49. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. 21 pār, 20 pret. Pieņemts. 50. grozījums. Kas par? pret, atturās, pieņemts. 51. nepieņemams, 5. kas par, pret, atturās, pieņemts. 52. 53. un 4. ir nepieņemami, 55. kas par, pret, atturās, pārbaudīsim elektroniski. 55. grozījums, lūdzu, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 19 par 21 pret. 24 pret. Noraidīts. 56. nav pieņemams, 6. Eh, ar svītrojumu, kas eh, par, pret. Nebija skaidrs, kas par, pret, atturās, pieņemts. 60. grozījums, kas par, pret, atturās pieņemts. 58. atkrīt, 59. atkrīt, 61. un 62. tāpat, 64. nav pieņemams, 65. balsojam, kas par pret atturās. Pārbaudīsim elektroniski 65. grozījums. Balsojam par to elektroniski. Beidzam balsot. 26 pār, 16 pret, pieņemts. 66. Kas par? Pret, atturās, pieņemts. 67. Kas par? Pret, atturās, pieņemts. Gala balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 37 par, 5 pret, 1 atturējies. Pieņemts. Sveicam Jākonsārī kundzi. Vai ir vēl kādi citi jautājumi? Man šķiet, ka nav. Līdz ar to esam izsmēluši visu darbu kārtību. Nākamreiz mūsu komiteja tiksies janvārī. Pavisam drīz jūs jau saņemsiet datumus, kuros tieši notiks komitejas sēde. Sēde notiks 25. un 26. janvārī. Paldies par uzmanību uz redzēšanu!